Thank you, uh, madam. Paldies, Tīsens kundzei. Tagad došu vārdu mūsu komitejas locekļiem saskaņā ar sarakstu, un tas nozīmē, ka vispirms vārds EPP grupas vārdā Davidam Kasas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kandidāts kundze. Jūsu ievadrunā jūs vairāk kārt un, manuprāt, pamatoti uzsvērāt to, ka darba vietu radīšanai ir jābūt vienai no prioritātēm jaunajai komisijai. Ārkārtīgi daudz cilvēku ir bez darba, tā skaitā miljoniem jaunu cilvēku, un tas ir nepieņemami, un tāpēc atbalstīt eh, bezdarbniekus, lai viņi varētu atgūt darbu, ir ārkārtīgi nozīmīgi, un jūsu portfelī ir vairāk instrumenti, kas pie tā strādā mums ir jāstimulē nodarbināto eh, mobilitāte, jāmodernizē eh, dažādi instrumenti, tas viss ir apsveicami. Bet tie, kas vēlas eh, ar vēlmu strādāt vien nepietiek, mums ir nepieciešams arī darba vietas, un es vēlētos zināt, ko komisija darīs, lai radītu nepieciešamos priekšnoteikums, lai maksimizētu šīs te darba iespējas. Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir izšķirīgs jautājums. Es atvainojos, es turpināšu holandiešu valodā. Es domāju, ka jūs pievērsāties ārkārtīgi nozīmīgam jautājumam, jo darba vietu radīšana ir kas vairāk kā tikai uh, darbs. Tātad ir nepieciešams kompetents, mums ir jāorganizē darba tirgus, mums ir gluži vienkārši jānodrošina tas, lai tik tiešām būtu darba eh, vietas, tātad jāstrādā pie piedāvājuma un piepras, eh, pieprasījuma. Komisijas priekšsēdētāji vadlīnijās tas ir paredzēts. Šī programma pievērš uzmanību nodarbinātībai un izaugsmai. Es tik tiešām vēlos uzsvērt šos abus komponentus. Un mums, kā Eiropas komisijai, ir jādara viss iespējamais, lai būtu lielāka izaugsme un lai būtu vairāk investīcija, bet ar izaugsmi kā tādu nepietiek, mums ir absolūti nepieciešams radīt jaunas darba vietas. Žāns Klots Junkers jau eh, paziņoja, ka būs eh, investīcijas, kas paredzētas eh, šai jomai 300 miljonus, tos jau pieminēju. Ir paredzēti vairāk pasākumu, tā piemēram pētniecības jomā, inovāciju jomā, lai veicinātu izaugsmi. Ir paredzēts cīnīties arī pret visu veidu juridiskajām barjerām, kas neļauj vienkārši radīt jaunus eh, uzņēmums un līdz ar to jaunas darba vietas. Tātad mums ir jāveicina arī jātīst uzņēmē darbības gars. Mums ir uh, jācenšas attīstīt arī kapitāla tirgus tādējādi, lai uh, būtu iespējams rast līdzekļus arī tirgū, lai uzņēmumi nebūtu atkarīgi tikai un vienīgi no bankām. Tātad mums ir jāstrādā pie sociālās uh, tirgus ekonomikas, mums ir nepieciešama izaugsme no vienas puses, bet no otras puses ir jādomā arī par sociālajiem aspektiem. Paldies! Tagad vārds Jūtai Štēnrikai, kas pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Labrīt, Taisens kundze, es sveicu jūs Eiropas sociāldemokrātu vārdā. Eiropas iedzīvotāji un arī e mēs patiesi sagaidām to, lai izbeidzas nožēlojamie darba apstākļi, sociālais dempings, darba ņēmēju bezpalīdzības izmantošana, diemžēl, turpinās. Komisijas priekšsēdētājs Junkers apņēmies analizēt vājās vietas pašreizējā direktīvā par nosūtītajiem darbiniekiem. Kur jūs eh, liekas ir tie būtiskākie trūkumi, šajā tiesību aktā un ko jūs plānojat darīt, lai uzlabotu situāciju ne tikai darba devējiem, darba ņēmējiem, bet arī reģionālajā līmenī, kā, lai cīnītos ar uh, kriminālām izpausmēm. Jā, dankjewel mevrouw. Um, jā. Paldies par jautājumu. nodarbināto. Nosūtīto nu, darbinieku jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, pie tā strādājas arī Eiropas parlaments. Visvarīgākais ir ievērot noteikums, tas ir pamata pamats, bet diemžēl tā tas vienmēr nenotiek. Mēs analizēsim un paraudzīsimies uz to, vai attiecīgā direktīva, kas attiec uz nosūtītiem darbiniekiem, darbojas pareizi, vai mēs esam izdarījuši pareizās izvēles. Un mēs vispirms izskatīsim to, kā tiek īstenot šī direktīva un kā tā darbosies, ja mēs to negrozam. Tātad, uh, Mans mērķis būtu panākt to, ka šī direktīva vispirms darbojas un jaunie instrumenti, e, kas ir spēkā un kas ļauj vērsties pret pārkāpumiem, arī tiktu izmantoti. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai panāktu direktīvas īstenošanu. Tālāk mēs pievērsīsimies reālās situācijas analīzei, paraudzīsimies uz to, vai šī eh, sistēma darbojas, vai mums ir izdevies atrisināt virkni problēmu, un tad arī būs iespējams pienācīgi izvērtēt šo direktīvu. Bet vienlaikus mēs zinām, ka daži punkti ir strīdīgi, ka ir diskusijas par pamatprincipiem, piemēram, kas attiec uz minimālo atalgojumu. Un, kad mēs saskaramies ar problēmām, ir jāuzdrīkstas uh, tās analizēt un pret tām vērsties. Mēs noteikti to arī darīsim un piemērosim nepieciešamās izmaiņas. Bet vispirms centīsimies īstenot šo direktīvu paturot acis vaļā un e, pievēršot uzmanību galvenajiem jautājumiem. Kā jau e, Žants Pauls Junkers teica, mums ir nepieciešama mērķtiecīga šīs direktīvas pārskatīšana. Tālāk e, vārds ECR grupas pārstāvai. Jā, ECR grupas vārdā es sveicu jūs šeit šorīt. Pagājušā parlamenta sasaukuma beigās mēs pieņēmām ziņojumu par to, kā Eiropas Savienība var veicināt labvēlīgu vidi uzņēmumiem, um, maziem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Tātad tā bija iniciatīva, ar kur nāca klajā nodarbinātības komiteja, un eh, tajā tika uzsvērts, ka uzņēmumi atgriežas ar savām ražotnēm Eiropā, un ka tas rada jaunas iespējas darba vietu radīšanai Eiropā. Mēs uzskatām, ka Eiropas uh, eh, ekonomikai ir iespēja izmantot šo jauno tendenci un panākt to, ka darba vietas atgriežas dal dalībvalstīs. Mēs runājām par to, ka būtu iespējams izveidot viens uh, pieturs punktus, kas ļaut uzņēmumam izmantot šo iespēju, un es vēlētos uzzināt, kāda jūsuprāt ir komisijas loma nodrošinot to, ka mēs uh, eh, radam šīs darba vietas. Jā. Dankjewel, mevrouw McIntyre. Um, Paldies Makintāras kundzei par jautājumu. Mums gluži vienkārši ir jādara, jārada labvēlīgāka vide uzņēmumiem Eiropas Savienībā, ja mēs vēlamies, lai būtu darba vietas. Protams, ka ir iespēja radīt arī uh, darba vietas uh, valsts sektorā, bet vispirms mums ir jādomā arī par privātu sektoru. Mums ir nepieciešams investīcijas, mums ir jārāda vēlme uzņēmējiem attīstīt uzņēmums un mums ir jāiedrošina viņus nodarbināt jaunus darbiniekus. Mums ir jāveicina tas, ka uzņēmumi attīstās, palielinās. Nu, protams, ka mums patiktos, lai būtu uh, tāda kā gatava formula, kur mēs varētu piemērot un viss notiktu. Bet mums ir jāvēršas pret visām barjerām, kas ir nepieņemams, kas bremzē uzņēmumu attīstību vai gluži vienkārši uzņēmumu radīšanu. Mums ir jācenšas nojaukt visas barjeras. Cita starpā es domāju arī par administratīvo vienkāršošanu. Ir Komisija ir izveidojusi instrumentu, kas ir ārkārtīgi uh, nozīmīgs un kas palīdz samazināt šo administratīvo slogu. Pirms mēs nākam klajā ar priekšlikumiem par jauniem instrumentiem, mums vispirms ir jāpiemēro jau esošie. Un mums ir jāizvērtē likumdošanas akti, to darbību pēc tam, kad mēs esam pieņēmuši tos. Mums ir jāuzdrošinās pārskatīt visu likumdošanu, arī to, kas attiec uz eh, darbinieku darba apstākļiem darba tirgu, darba vietā. Ja tas jebkādā veidā aizkavē izaugsmi, mums ir jādara viss iespējamais, lai uzņēmumi varētu labāk un veiksmīgāk darboties. Man te būtu vēl ļoti daudz, kas sakāms, bet diemžēl divu minūšu laikā nav iespējams izklāstīt visus aspektus. Tātad, gluži vienkārši labvēlīgāk vidi uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hārkins kundzei, kas at, uh, pārstāv ALDE grupu. Um, Cienījumā komisāra kandidāts kundze, es sveicu jūs šeit parlamentā ALDE grupas vārdā. Savā rakstiskajā atbildē jūs teicāt, ka mums līdz šim nav izdevies um, panākt virkni mērķu attiecībā uz 2020. gadu, un te es jo īpaši domāju mērķus attiecībā uz sociālās astumtības, novēršanu un nodarbinātību. Šorīt Junkers arī teica, ka mums ir jādomā par sociālajām sakām, kāds ir ikvienam pasākumam, kur mēs īstenojam. Ņemot vērā to, cik tālu mēs esam ar e, šiem mērķiem 2020. gadam, tas viss ir cieši saistīts ar Eiropas semestri. Un kādas izmaiņas, jūsuprāt, ir nepieciešams Eiropas semestrī, lai mēs e, sasniegtu 2020. gada mērķus? Tā ir skaitā sociāla indikātora iekļaušana, e, šo indikātoru īstenošanas nostiprināšana, vai arī jebkāda veida citi priekšlikumi, kas jums būtu šajā jomā. Paldies! Thank you, well, mevrouw. Um, ehm, jā, die twee zijn uh, inderdaad. Jā, liels paldies par jautājumu. Jā, šie divi aspekti ir cieši saistīti. Un mums ir jāraugās uz to, lai Eiropas Savienība kļūtu sociālāk, un tas ir atrodams arī Junker kunga sagatavotajās vadlīnijās, kas jo īpaši attiecas uz manu Eh, kompetenci jomu. Runājot par 2020. gada mērķiem un Eiropas semestri, kā mēs varētu padarīt šos mērķus eh, konkrētākus? Nu, vispirms runājot par sociālajiem indikatoriem, tie bieži vien pastāv, bet mēs tos izvērtējam, bet patiecībā neizmantojam. Un te nu būtu jāizteno papildu centieni. Ir panākt vienošanās nākamo komisāru starpā par to, ka sociālajiem indikatoriem ir jābūt svarīgākai lomai. Un tāpēc es vēlētos, lai tie būtu tikpat svarīgi ekonomikas līdzsvarošanas procedūrai, kā vispārējie rādītāji, proti, līdz ko mēs saskaramies ar problēmām, mēs īstenojam padziļinātu analīzi, lai saprastu, kas notiek dalībvalstīs. Un tas nozīmē, ka mēs sagatavojam rekomendācijas, kas attiecas uz katru atsevišķo dalībvalsti. Otrakārt, mums ir jāiestāj, jāiesaist sociālajie partneri. Ir ļoti daudz rekomendāciju, kas um, ir dalībvalstu kompetenci jomā, bet mums būtu jānāk klajā arī ar citu veidu kompetence, eh, ko, um, rekomendācijām. Bieži vien mēs dzirdam, jā, Eiropa iejaucas uh, pārāk daudzās jomās, bet ir jādod šī iespēja Eiropas līmenī uh, paust šo viedokli. Tā skaitā arī Eiropas parlamentam ir vairāk jādomā par makroekonomisko dialogu, par dažādu veidu rādītājiem un ir nepieciešams patiesas dialogs, lai visi šie instrumenti tiktu izmantot. Paldies! Un paldies tagad vārds guja grupas vārdā. Kārī kundzei. Liels paldies priekšsēdētājiem. Cienījamā komisārs kandidāts kundze, Es vēlētos runāt par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies darba tirgū. Mēs arvien biežāk redzam, ka nodarbinātie ir spiesti pašnodarbināties, izveidot paši savas eh, darba eh, vietas, lai darba devējiem nebūtu jānodrošina sociālais nodrošinājums. Mēs nesen piedalījāmies kādā konferencē kurā piedalījās piloti, kas eh, teica, ka viņi strādā tik liels stresa apstākļos, ka tas var ietekmēt arī lidojumu drošību. Tāpēc es vēlētos eh, zināt, ko jūs darīsiet, lai vērstos pret šādu viltus pašnodarbinātību. Kādi pasākumi eh, tiks īstenot, lai tātad lidojumi notiktu pienācīgos drošības apstākļos? Paldies! Liels paldies par šo jautājumu. Jautājums par uh, viltus pašnodarbinātājiem ir ārkārtīgi, šī problēma ir plaši izplatīta. Mēs nevaram pieļaut to, ka tas turpinās. Kam būtu jārīkojas? Vispirms jau dalībvalstīm, kas ir atbildīgas par to, lai tiktu ievērot viņu pašu likumdošanu. Tātad dalībvalstīm ir iespēja īstenot kontrols funkcijas. Bieži vien sabiedrībā pastāv eh, spiediens un daudz ir spiesti pašnodarbināties, bet mēs nevaram to pieļaut. Ja kāds ir pašnodarbināts, ja, tad viņš uh, vairs nav neviena pakļautībā. Un arī tādā gadījumā ir dalībās noteikumi. Vai Eiropai te būtu kas sakāms? Jā, tāpēc, ka šīs problēmas bieži vien ir ar pārobežu raksturu, un arī tāpēc, ka gadījumos, kad runa ir par viltus pašnodarbinātajiem, šādā situācijā tiek izmantot, izmantot trūkumu likumdošanā. Un mēs nevaram pieļaut, ka mūsu likumdošana netiek ievērota. Mēs esam izveidojuši Eiropā platformu, kuras mērķis ir vērsties pret uh, uh, nelegālo nodarbinātību, un es domāju, ka mums ir jāpastiprina centieni, lai apkopotu sīkāku informāciju un uh, attīstītu precīzākus instrumentus, kas ļautu vērsties pret šādu nelegālu nodarbinātību un viltus pašnodarbinātiem. Un redzēsim arī, vai Eiropas Savienība nevarētu uzņemties vēl uh, īstenot vēl citus pasākumus. Paldies! Thank you. I'll get... Paldies. Un tagad Žans Lamberts zaļo vārdā. Žan Lambert. Es arī mūsu grupas vārdā sveicu Lam, um, Teisens kundzi. E, arī es vēlētos um, piekavēties pie jautājuma par uh, nodarbinātības veicināšanu. Tad, tad, uh, Junkera jums uzticēt tā misijas vēstule. Mūsuprāt, tur nav uh, atrunāts konkrētas prioritātes par uh, to, kādā veidā varētu radīt papildus darba vietas, tāpat laikā padarot ekonomiku zaļāku, nodrošināt šo zaļo pārēju. Mēs gribētu zināt, kā jūs konkrēti veicināsiet šīs uh, zaļās prasmes, zaļās, zaļās darba vietas, zaļo ekonomiku jaunajā komisijā, jo īpaši izaugsmas investīciju pakotnes kontekstā Iespējams, varbūt jūs varētu sniegt trīs konkrētus soļus, kādus spērsiet, kas jūsuprāt būs prioritāri. Paldies! Liels paldies par jautājumu! Mums ir jāpievērš visa mūsu uzmanība zaļajiem darb, zaļajām darba vietām. Pēc krīzes esam zaudējuši daudz darba vietas Eiropā un būtu naivi domāt, kā atgūsim šīs pašas darba vietas. Ekonomika, sabiedrība kopumā ir uh, pārējais periodā. Mums būtu jābūt taupīgākiem arī enerģētikas jomams ir jānodrošina ilgtspējība tam ir jābūt mūsu galvenajam vadmotīvam attīstot mūsu politikas, bet tas, protams, arī ir jāatspūguļo nodarbinātības politikā. Šai pārējai ir jābūt tiek iespējamai nodarbinātības jomā. Jaunieši, kas gatavojas ienāk darba tirgu, uh, bezdarbniekiem, arī esošajiem darbiniekiem ir jāiegūst prasmes, lai piemērotos jaunai ekonomikai. Un apmācības jomā tik tiešām mums ir eh, jāveic ieguldījums, lai viņus attiecīgi apmācītu. Tad, nu, runājot par zaļo ekonomiku, cirkulālo ekonomiku, tie nav kaut kādi nenozīmīgi aspekti, gluži pretēji, tie ir ļoti būtiski pārējais ekonomikai. Mums ir jāatļaujas investēt inovatīvos projektos, jāmudina šo pieredžu apkopošanu un jāizmanto visi instrumenti. Paldies, Laura. Agie, FDD vārdā. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Gudētā taisens kundze, jūs ļoti labi zināt, ka dažās valstīs garantētais uh, ienākums uh, dažkārt varbūt uh, arī efektīvs, lai varētu šie cilvēki izdzīvot bezdarba laikā. Uh, Jūs arī zināt, kā šis instruments ir ļoti efektīvs arī negatīvās krīzes seku stabili, stabilizators un taupības politikas stabilizators, ko Eiropa jau um, izmanto zinām laiku. Jūs sakāt, ka ir, teiksiet, lai visas dalība valstis uzņemas uh, arī um, šo uzdevumu nodrošināt uh, nepieciešamos ienākumus pilsoņiem, un šis uzdevums ir ļoti svarīgs, kas jums ir uzticēts, ņemot vērā šo kontekstu, kurā dzīvojam. Es tiešām gribētu aicināt atgūt pilsoņu uzticību, jo pilsoņiem ir nepieciešams garantijas uzticība. Ja. Dankjewel mevrouw. Um, minimum in. Paldies, prieks, paldies. Minimālais ienākums. Es domāju, ka minimālais ienākums mums ir jāgarantē pilsoņiem. Un arī ir tie, kuri dažādu apsvērumu dēļ nevar strādāt, tie mums ir jāaizsargā. Minimālais ienākums, manuprāt, ir absolūti svarīgs instruments. Ja es varētu lemt par to, eh, kas notiktu visās dalību valstīs, es visās dalību valstīs izveidot šādu minimālo ienākumu, bet, nu, Eiropas Savienībā šāds kompetents mums nav. Uh, Arī mums ir noteikumi, tie ir atrunāti līgumā, tie mums ir jāievēro. Es domāju, ka Eiropa var stimulēt, veicināt, bet tā nevar uzspiest. Tā ir viena lieta. Mudināt, jā. Bet netieši es domāju, ka mēs jau to darām, arī izstrādājot dažādas specifiskas rekomendācijas katrai dalību valstī. Uh, Mēs šajās rekomendācijās vēlamies cīnīties pret sociālo izkļa, izslēgšanu un nabadzību. Tas ir viens no instrumentiem, kuru mēs varam izmantot. Bet, protams, ar to vien nepietiek. Garantētais minimālais ienākums viens pats nesasniegs mērķus. Mums ir jāaktivizē cilvēki, mums ir jāinvestē līdzpilsoņos, lai viņi saņemtu arī nepieciešamo apmācību un varētu izkļūt no nabadzības aburtā lokā un uh, rastu darbu. Jāizvērās tāpat laikā arī, lai minimālais ienākums nekļūst par lamatām, ko izmantotu pilsoņi, lai vienkārši atpūstos uz lauriem. Tātad ir jāaizsargā, bet arī jāmudina cilvēki rast arī, ja varu teikt, tādu normālu darba ciklu. Un noslēgumā atbalstot dalību valsts mums ir jāizveido, piemēram, referents budžets, un to mēs varam darīt, bet mēs nevaram uzspiest garantēto minimālo ienākumu. Uh, Paldies, Fontūlis kungs, politiskām partijām nepiedarošais deputāts. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto runāšanas laiku, saka priekšsēdētāji. Liels paldies priekšsēdētāji, godētāji komisārs kandidāts kundze. Divas lietas, kuras vēlos minēt, grib dzirdēt specifisku atbildi. Kādu specifiskas likumdošanas, nelikumdošanas iniciatīvas pieņemsiet, lai darba tirgu varētu iekļaut arī cilvēki, kuriem ir īpašas problēmas? cilvēki, kuriem ir īpašas vajadzības, jo viņi ir vislielākie ekonomiskās krīzes upuri. Grieķijā ļoti ļoti daudz cilvēki ar invaliditāti nevar saņemt veselības aprūpi. Cilvēki, kuri cieši no psiholoģiskām problēmām, nevar piedalīties apmācībā viņiem ir nepieciešams darbs un veselības apdrošināšana. Jūs runājāt arī pār vienotu darba tirgu Eiropā mobilitāti. Vai jūs zināt, ka tas varētu radīt ārkārtīgi lielu iekšējo migrāciju Eiropas Savienībā, piemēram, no dienvidu valstīm kā Grieķiju? Daudz cilvēku varētu doties prom uz ziemeļiem. Labākie cilvēki speciālisti dosies uz citām valstīm strādāt, un tad uh, kā mēs varam nodrošināt ekonomiju izaugsmi valstī, kur cilvēki pārmet valsti un dodas citur. Liels paldies par uzdoto jautājumu. Mēģināšu atbildēt laikā uz šiem jautājumiem. Ko varam darīt, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir uh, īpašas vajadzības? Vispirms ir jāizstrādā uh, jauna vīzija par šiem cilvēkiem, jo šiem cilvēkiem jau ir arī talants un prasmes. Un, uh, Tādēļ, kā ir kādi ierobežojumi, uh, tad vai citā nozarē, tas vēl nenozīmē, ka cilvēks nevar strādāt. Vispirms ir uh, jārespektē likumdošana, kuras mērķis ir cīnīties pret uh, diskrimināciju darba sfērā. Šī likumdošana ir jāievēro pilnībā. Un uh, šeit arī nodrošināšu nepieciešamo pārskatu. Mēs esam arī parakstījuši no konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti. Arī te e, mums būtu jābūt līderiem šīs konvencijas piemērošanā, lai tā būtu korekta un e, īsti Termiņā arī jānodrošina vairāk pieejamība šiem cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Šo jautājumu jau uzdeva parlaments. Es zinu, ka mēs tagad strādājam arī pie vadlīnijām, lai varētu izveidot preču un pakalpojumu iekšējo tirgu. Uh, Eh, kuru varētu arī izmantot pilnībā cilvēki ar eh, invaliditāti. Un tad arī pakalpojumu preces būs lētākas un attiecīgi šie cilvēki varēs tos efektīvāk izmantot. Tālāk par mobilitāti, ko darīsim ar brīvo pārvietošanos, vai tas radīs eh, šo masveidu emigrāciju, par ko jūs runājat. Et darba tiesības ir jāveicina. Tas ir ļoti pozitīvi strādājošiem, tas ir pozitīvi makroekonomikai, uzņēmumiem, sabiedrībai kopumā. Tāpat laikā neaizmirsīsim, protams, arī trūkumus, taču kopumā tas ir ļoti pozitīvs fenomens un tādēļ ir jāatbalsta šī mobilitāte. Tomas Mans no ETP grupas. Jā, Frau Kandidāte. Cienītā Marijāna, 20 gadus tu esi bijusi Eiropas parlamentā, mūsu kolēģi. Atkal un atkal tu esi pierādījis to, cik svarīgi ir tas, lai Eiropas pasākuma rezultātā iedzīvot iegūt pievienoto vērtību. Tagad mēs redzam miljoniem jauniešu bezdarbnieku ar e, lielu darbu ir, e, esam nonākuši pie jauniešu e, garantijām Ko mēs varam sagaidīt no komisāras Taisens, lai pilnībā izmantotu jauniešu nodarbinātības iniciatīvas potenciālu? Un ko varam darīt ar dalību valstīm? Kā panākt, lai šie piešķirtie miljardi arī tiktu efektīvi izmantot? Vai varbūt kāds vienkārši ir slinks kāds varbūt nav gatavs rīkoties. Kā jūs plānojat eh, rīkoties kā komisāri? Ehm, eh, Paldies. Runājot par jauniešu bezdarbu, mēs pirmkārt domājam par 5,7 miljoniem jauniešu, kuriem nav darba, uh, un septiņiem miljoniem, kur nav arī nekādās apmācību programmās. Tieši viņus mēs vēlamies uzrunāt ar jauniešu iniciatīvu. Mēs esam iezīmējuši pietiekam daudz līdzekļus paredzējuši mērķim, bet tie netiek izmantot pilnībā. Mēs izmantosim jauniešu garantijas un arī ieteikums, kas ir izteikti dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka jaunieši nonāktu darba tirgū 3-4 mēnešu laikā pēc skolas pabeigšanas viņiem vajadzētu vai nu uzsākt tālāk apmācību vai strādāt. Un tas ir, tas ir jānodrošina. Arī tās dalība valsts, kuras ne, neizmanto vēl šo jauniešu iniciatīvu, viņiem ir jānodrošina, lai tiks sniegts atbalsts jauniešiem pēc skolas. Ko mēs varam panākt, lai atbalstītu šo procesu no Eiropas puses? Daudz kas jau ir ticis paveikts, naudas līdzekļi pārcelt uz periodu sākumu, esam dalību valstīm ļāvuši iesniegt darbības programmas līdz 2014. gadam. Dažas to ir izdarījuši, citas nē. Mums ir semināri labākās prakses apmaiņai, lai paskatītos, ko ir iespējams panākt paskaidrojot, kā strādā šī jauniešu iniciatīva, kā paredzēts strādāt programmām, un kā pēc iespējas eh, ātrāk iziet cauri eh, administratīvajam procesam. Simon Kungs, sociāldemokrāta vārdā. Par eh, nosūtītiem darbiniekiem. Komisijas priekšsarētāji kandidāts skatīt šo direktīvu tūlīt, nevis pēc daudziem gadiem, kaut kad, kad mēs skatīsim to. Jūs gan rakstiskais atbildes, gan šodien ļoti izvairīgi runājat par to. Jūs runājat par īstenošanas direktīvu, kur, kā jūs zinat, eh, nav eh, spējusi risināt situācijas eh, kā ar Lavalu lietu. Vai jūs varētu tagad pilnīgi skaidri pateikt, Vai jūs jau šobrīd laužat eh, Junkeru solījumu pārskatīt šo direktīvu? Viņš eh, jūs ir, jums ir atļāvis eh, tā darīt, jeb nē. Un ko jūs tieši grasaties darīt? Vai nebūtu nepieciešams pilnībā pārskatīt šo direktīvu? Paldies par šo jautājumu. Tas dos man iespēju precizēt savu nostāju. Īstenošanas direktīvu mēs esam pieņēmuši, tai vēl jāstājas spēkā, jāpanāk, ka tā tiek pienācīgi arī piemērota. Un tad mēs redzēsim, vai tas nodrošina nepieciešamos, nepieciešamo noteikumu īstenošanu. To mēs izvērtēsim un konstatēsim to, vai nepieciešam tālāk pasākumi. Kas attiec uz 96. regulu, mums ir jāskata noteikumi jebkurai, jebkuram tiesību aktam un jāskarās, vai ir nepieciešams to pielāgot. Bet ja noteikums strādā, ko tad vēl darīt? Vienmēr viss jāsāk ir ar analīzi, balstoties uz faktiem un konstatējumiem, pēc izvērtēšanas, pēc e, diskusijām ar visām iesaistītajām pusēm, un tad mēs varam konstatēt, vai mums nepieciešams ir pārskatīt konkrēto direktīvu. Tieši šādu pieejas arī izmanto šeit. Es zinu, ka šis sensitīvs jautājums daudz uzskata par tādu kā Pandoras lādi. Uh, Bet eh, šeit ir nepieciešams koncentrēties to, vai atsevišķi eh, tiesību akta elementi ir jāmaina. Par pašu principu pareizību es nešaubos. Ir jābūt brīvībai sniegt pakalpojums, pārsvarā mēs runājam par darbinieku nosūtīšanu darbā uz citām dalībvalstīm. Tas ir princips, ko es atbalstīšu. Žans Klods Junkers to nekādā veidā neapšauba. Ja mēs runājam par pārskatīšanu, tad eh, tiek domāts par to, ka ir jākonstatē, kur ir problēmas un jāmeklē veidi, kā tās risināt. Bet pirmkārt, mums ir jāizvērtē, cik labi ir īstenot esošie tiesību akti, un tad tikai 96. Uh, skatīt. Paldies tālāk, Gerike no EKR. E Paldies, priekšsarētāji. Ko Eiropas Savienība var darīt ilgspējīgas demografijas situācijas nodrošināšanai vai labāk koordinēt ģimenes politiku? Vai jūs vērsieties uh, pret diskrimināciju attiecībā uz ģimenēm ar bērniem un nodrošināsiet ģimenei draudzīgāku politiku? Uh, vai, piemēram, Eiropas ģimeņa stratēģija izstrāde, kas varbūt Žanklaudu Junkeru interesēs. Jūs runājat par sociālo aizsardzību, vai jūs atbalstat Eiropas vecākus veicinot eh, pasākums, vai jūs plānojat pasākums pret stresu, izdegšanu darba vietā, kāds konkrēts pasākums jūs plānojat eh, darba tiesību aktos? Vai jūs e, šeit direktīvā e, plānojat arī aizsargāt e, svētdienu kā dienu bez darba? Ja nē, tad kāpēc? Jā, vesela virknē jautājumu. Centīšos atbildēt uz lielāko daļu no šiem jautājumiem. ģimenes dzīve, tas, protams, ir dalību valstu kompetencē, bet tik tiešām ģimeņa politika par to mums e, vajadzētu domāt un atbalstīt to. Ja mēs sakam, ka mēs cīnie, cīnāmies pret nabadzību, sociālo atstumtību, tas viss sākas ģimenē. Tas sāks ar to, ka bērniem jau no paša sākuma tiek dots iespējas. Mums ir jāsniedz atbalsts ģimenēm ir nepieciešama pienācīga aprūpe, izglītība skolās. Tas mums ir jānodrošina. Mums arī jāpanāk līdzsvars starp profesionālo un ģimenes dzīvi. Cilvēki, kuri strādā, viņiem jābūt pietiekam brīvam laikam arī pildīt ģimenes pienākums. Tur arī mums ir jāatrod šis līdzsvars. Un tam mums ir nepieciešama atbilstoša likumdošanas akti, ko mēs darām uh, vecāku gadagājumu cilvēku labā. Mums ir jānodrošina viņu aktivitāte, mums viņi ir nepieciešami, mums ir jāparūpēs par to, ka lai cilvēkiem visas dzīves laikā ir pieejama izglītībai, mūža izglītībai, pieaugušo izglītībai. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki paliktu aktīvi, turpinātu savu izglītību, cik vien vēlas to darīt un spēj to darīt, pēc iespējas ilgāk paliekot darba tirgū No otras puses mums ir arī jārūpējas par to, ka tad, kad cilvēki sasniedz pensionēšanās vecumu, viņiem būtu arī pensija, par kuru viņi spēj izdzīvot. Un tas arī ir minēts eh, uz valstīm konkrēti orientētajās eh, rekomendācijās. Tālāk Beceras kundze no Aldas grupas. Sveicinātais un skundze, es esmu šeit. Komisija nesen apturēja ideju par maternitātes direktīvas atsaukšanu, ko parlaments apstiprināja 2002. gadā, un tā joprojām ir bloķēta padomē. Mēs esam pieredzējuši dažādākās prezidentūras, kuras mēģina izkustināt darbu pie šīs direktīvas. Mēs, kā iestādes, rūpējamies par to, lai uh, cilvēkiem būtu atbilstoši darba apstākļi un ievērot viņu tiesības, tīpaši grūtniecības gadījumā. Kā mēs varam nodrošināt līdzsvaru starp darbu un ģimeni, ja netiek e, piešķirts e, maternitātes atvaļinājums vai citi atvaļinājumi, kas cilvēkiem pienākas. Šeit nav runa par kādas valsts vai valdības intereses, bet iedzīvotāju interesēm. 2010. gadā jūs sacījāt, ka atbalstat priekšsēdētāju atslēdz mikrofonu. Mēs jau desmit minūtes uh, kavējam, tātad pieci runātāji var zaudēt iespēju izteikties. Es domāju, ka komisārs kandidāts saprata, ko runātāji vēlēsies jautāt. Man liekas, ka jā. Godātā kolēģe, mātes aizsardzība, tās ir tiesības, kuras netiks mazinātas. Šeit pastāv vienošanās minimālā līmenī un mēs esam vienojušies par šo minimālo aizsardzību. Daudzi vēlētos to paaugstināt, pagarinot maternitātes atvaļinājumu. Parlaments to arī atbalstīja. Debats turpinās padomē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mātes saņemtu šo iespēju uz maternitātes atbalstu, bet 21. gadsimtā runājot par mātes un bērna veselību, ir jānodrošina pietiekams atbalsts viņiem, mums ir jāpadomā arī par tēviem, lai iedrošinātu viņus uzņemties daļu no rūpēm par saviem bērniem. Tādējādi tas arī uzlabos ģimenes situāciju un mātes veselību. Ja viss smagums gulstās tikai uz vienu no partneriem ģimenē, tad tiek ierobežoti um, iespējas šim cilvēkam piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Kas attiec uz konkrēto direktīvu, jums taisnība tā netika apstiprināta. Mums ir jāsāk sarunas no jauna un jānonāk pie vienprātīga risinājuma. 20 nedēļas bija sākotnējs priekšlikums, 22 daži vēlējās, bet citam nepiekrita. Uh, Cerams, ka mēs e, spēsim īstenot tādu vienošanos, kas visiem būs pieņemama. Jāapsežos pie sarunu galda, jāpaskarās, kā mēs varam atjaunot darbu. Un e, paredzot arī šādu iespēju. Paldies tālāk, nākamais runāt. Mierī, tu tālāk. Lierīka kungs. Paldies, eh, cinemā komisārs kundze, ņemot vērā jūsu prioritātes, vai jūs piekritīsiet eh, tam, ka ir jāuzsāk eh, oriģināls darbs starp sadarbības starp mūsu komiteju, jums un Eiropas Savienības arotbiedrībām, kurām ir iespēja piedāvāt savu plānu par investīcijām tā, lai radītu kvalitatīvas darba vietas un uh, lai mobilizētu apmēram 2% no um, tiem līdzekļiem, kas tiek ģenerēti Eiropas Savienībā, lai radītu 10 miljonus darba vietu. Vai jūs būtu ar mieru uzsākt šo darbu? Geachte collega, ik uh, moet eerlijk toegeven dat ik kennis zal moeten nemen. Godātais kolēģi, Man jāsaka, ka man ir rūpīgāk jāiepazīstās ar šo plānu, bet varu apliecināt jums, ka esmu gatava veidot labas attiecības ar sociālajiem partneriem. Es zinu, ka sociālajie partneri nav apmierināti, sociālais dialogs šobrīd nav nepieciešamajā līmenī, tas nedarbojas tā, kā ir plānots. Mums bija smaga krīze, uh, Eh, kas eh, apgrūtināja kompromisu panākšanu sociālajiem partneriem. Es labi saprotu, ka tas ir jautājums, uz kuru ir atkal jākoncentrējas kopā ar eh, manu kolēģi Dombrovski, kurš būs atbildīgs par sociālo dialogu kā komisijas vicepriekšsarētājs. Mums jārunā ar darba devējiem, ar etuc organizāciju un Skaidrs, ka ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem, jāieklausās viņos. Līdz ar to būs iespēja arī sekmīgi sadarboties. Manuprāt, sociālajie partneri ir liels iegūms sabiedrībai. Tas nav kaut kas tāds, kas mums jāpacieš tikai. Cilvēki, kas nodrošina aprūpi, viņi zina, kāda ir situācija darba tirgū. Mēs pieņemam tos tiesību aktus, kur ir nepieciešama, bet mums jāieklausās tajā, kas eh, notiek faktiski dzīvē. Un ja tā atbildīs, mūsu likumdošana atbildīs realitātei, tā tiks arī labāk pieņemta. Ir ja nepieciešams panākt vienošanos sociālajiem partneriem, un es esmu gatavs to darīt Džīna Lamberta tālāk no zaļajiem. Paldies! Taisens kundze, kā jūs sacījāt savā ievadu uzrunā, parlaments ir skaidri pateicis, ka sociālajiem jautājumiem un ekonomiskai pārvaldībai ir vienādas svarīgas lietas. Dzirdējām to arī no komisijas priekšsarātāja kandidāta Junkera. Bet jaunā komisija varētu tomēr vairāk stiprināt ekonomiskās pārvaldības aspektu. Tātad vai jums jaunajā komisijā būs pietiekamas iespējas atsijāt uh, tos priekšlikumus, kas varētu veicināt nevienlīdzības pieaugumu un būt principā pret uh, nabadzības samazināšanas mērķiem, kas ir iekļauti Eiropas 2020 eh, stratēģijā. Kā jūs varētu mainīt uh, šo situāciju, vai jums, piemēram, būs veto tiesības? Paldies! Manuprāt, gan vadlīnijās, gan arī Junker kungs sagatavotajā vēstulē skaidri ir ieskicēts manas atbildības jomas, un to es uztveru kā situāciju, kur sociāli um, sociālā joma, kur ir īpaši svarīga manā portfelī. Nē, komisijā nevienam nav veto. Tātad arī tas bija paredzēts. Junker kungs tā ir paredzējis, ka nevis katrs strādā savā lauciņā, bet visi sadarbojas un mums kopīgi ir jānodrošina nepieciešamais līdzsvars, nepieciešamie rezultāti un lai sociālā joma tiktu daudz vairāk ņemta vērā pārvaldība var tikt ieviest arī izmantojot sociālos indikātorus. Mums ir jānodrošina, ka tiek veiktas analīzes, ka lielāks svars tiek piešķirts sociālajiem indikātoriem, sadarbojoties ar kolēģiem pie ekonomikas jautājumiem. Mums ir jāparūpējas, lai uz valstīm orientētajos ieteikumos Eh, tas eh, tika iekļauts. Viens no komisijas mērķiem ir nabadzības apkarošana. Ar to ir domāts, ka nevis dalība valstis cīnās ar sekām, bet eh, mēs visi kopā cīnāmies ar nabadzības cēloņiem, ieguldot līdzekļus cilvēkos, izglītībā, Ja mums ir makrofinansēšanas atbalsta programma valstīm, kuras saskarās ar grūtībām, un cerams nākotnē tas nebūs vairs nepieciešams, bet ja mēs nākotnē to vēl darīsim, tad es rūpēšos par to, lai eh, tiek īstenot arī sociālo seku izvērtēšana. Paldies tālāk. Uh, Ticijānā skundzei vārds no FDD. Paldies, Begīngunds. Eiropā ir uh, sixpaka, fiskālais kompakts, uh, stabilitātes izaugsmes uh, pakts, bet jūsu prioritāte ir arī investīcijas, kam ir jābūt izslēgtām no 3,3% mērķa, jo tie ir izdevumi, kas rada darba vietas. Uh, Un uh, tas ir daudz vērtīgāk nekā uh, parāds. Tātad vai jūs varētu arī apstiprināt, ka šie tiešām izdevumi tiks uh, izslēgti? Un tad arī par jauniešu garantiju. Uh, tā bijusi ļoti efektīva vidusjūras valstīs, jo tas ir skaidrojums varbūt ar to, ka <coughs> um, šis modelis arī bija ziemeļos efektīvs. Varbūt jūs tomēr domājat, ka vajadzētu diferencēt uh, garantijas piemērošanas metodoloģiju, ņemot vērā katras valsts specifiku. Dažās valstīs jauniešu bezdarbs ir struktūrāla problēma. Varbūt vajadzētu nodrošināt labāku kontroli, aktualizējot šo instrumentu ar Eiropas fonda palīdzību. Jo bieži vien jauniešu garantija aprobežojas tikai ar uh, um, internetu mājaslapas izveidu un viss. Paldies! Dankjewel, mevrouw, voor die vraag. Uh, eh, jā, wat met de flex... Liels paldies par šo jautājumu. Jā, kā tad ir ar fleksibilitāti? Šo sixpack, uh, eh, sešpaku un uh, visiem, visām citām vienošanām, es, kuras esam noslēguši budžeta jomā. Šis ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Mēs par to daudz diskutējām Eiropas parlamentā, strādājot pie šīs likumdošanas. Mums tā ir jāizmanto, ir jāizmanto fleksibilitāte, kur mums sniedz noteikumi, bet vienlaikus ir jāievēro noteikumi. Un šī krīze lielā mērā bija, eh, to izraisīja eh, uzņēmumu ieslīgšana parādos un arī eh, valsts ieslīgšana parādos. Mēs nevaram domāt, ka mēs atrisināsim savas problēmas, palielinot savus parādus, bet vienlaikus arī uh, Eh, šie jaunie eh, instrumenti mums sniedz zināmu eh, fleksibilitāti, un mēs noteikti to arī darīsim. Mēs vēlamies to darīt komisijā. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs raudzīsimies, lai būtu investīcijas. Bet tas nenozīmē, ka šīs investīcijas netiks uh, aprēķinātas. Ja tiek īstenotas struktūrālās reformas, bet uh, nav iespējams sasniegt starposma uh, mērķus, jā, mēs varam atlikt mērķu sasniegšanu, sasniegšanu uz vēlāku laiku, bet mums šīs reformas ir jāīsteno un jāievēro arī uh, budžeta noteikumi, kas attiec uz garantiju jauniešiem un nodarbinātību jauniešiem. Es domāju, ka te mēs um, te mums būtu jāstrādā vairāk. Jau ir zināmas struktūrāls problēmas, uh, kuras, uh, jo īpaši pastiprinājuši te krīze, un mums ir jāizstrādā noteikumi, kas būtu piemērot katrai dalību valstī. Bet vienlaikus šīs sešpak jau mums pārādz uh, zinām fleksibilitāti, un mums ir jārīkojas. Paldies, tagad vārds Martin Kungam. bezdarbs, jauniešu bezdarbs, nabadzība, bezpajumtnieki. Un ko tad Eiropa vēlas panākt? No jauna definēt 2020. gada stratēģiju, kuras rezultāti tomēr ir, eh, nav taustāmi, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies izslēgt sociālas investīcijas no valstu budžeta aplēsēm. 21 miljonus papildu līdzekļu, bet kam tie tiks piešķirts? Tas ir tikai ūdens piliens jūrā. Un neviens nerunā par uh, pamat jautājumiem, kas rada darba vietas un kas rada masveids bezdarba. Uzņēmumu, maziem video uzņēmumu, kas uh, rada 80% apmēram darba vietu. Uh, viņi var veicināt nodarbinātību, globalizācija, liberalizācija rāda galvenās eh, problēmas, kas tālāk izraisa šo bezdarbu un pasākumu, kas tiek īstenoti, lai veicinātu izaugsmi, nav efektīgi. Mums ir jācenšas vērsties pret tiem, kas eh, nopost mūsu lauksaimniecību un ražošanu kā tādu. Paldies! Jūs pie, pieminējāt veselu virkni jautājumu. Es dzirdēju no jūsu puses, zinām, patriotismu un to, ka nepieciešams slēgt robežas. Jā, šāda tendence parādās, bet es vēlētos atsaukties uz to, ko es teicu ievadvārdos. Nesagādiet no manis, ka es nākšu klajā ar vienkāršotiem risinājumiem sarežģītām problēmām. Uh, Bezdarba jautājums ir daudz sarežģītāks nekā mums tas šķiet. Tas ir saistīts ar pārejas sabiedrību globalizācijas apstākļos. Ir tehnoloģiskas inovācijas, inovācijas informātikas jomā, kas vienlaikus izraisa citas tendences, bet tā vietā, lai vērstos pret šīm tendencēm, mums ir jāreformējas, mums ir jāpielāgojas tam visam. Šādu izaicinājumu vēlos uzņemties. Mums ir jāmainās, mums ir jāpiemēro investīcijas, jāinvestē cilvēku resursos, jo tās ir Eiropas integrācijas pamatvērtības, un mēs vēlamies tās saglabāt arī nākotnē. Paldies! Paldies tagad eh, vārds Bahkungam. Jā, liels paldies. Es veicu šeit eh, taisnes eh, kundzi. Viens no mēķiem stratēģijai 2020. gadam paredz, ka komisijai jāizvairs, jāizvirs par prioritāti cīņu pret nabadzību. To jūs teicāt. Tas nozīmē, ka mums ir jāvēršas arī uh, pret e, nestabilām darba vietām un Komisija ir konstatējusi, ka vairāk e, nekā 400 tūkstoši cilvēku Eiropas Savienībā ir bez mājokļa, bez pajumtes, un viņi noteikti tiek izslēgti no sabiedrības un saskaras ar nabadzību. Kā jūs grasāties palīdzēt šiem cilvēkiem? Otrakārt, ko jūs domājat darīt, lai uzlabotu uh, drošību tiem darbiniekiem, kur šobrīd uh, strādā nestabilās darbvietās. Paldies, cienījamais kolēģi Bah. Jā, nabadzīga, nabadzība ir nopietna problēma, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Uh, Un eh, mūsu stratēģijas 2020. gadam ietvaros mēs, eh, diemžēl, esam tikai atpalikuši no saviem mērķiem. Tas ir jautājums, pie kur komisijai nopietni būs jāstrādā. Civilizētā sabiedrībā nedrīkst būt tik daudz cilvēku, kuriem draud sociāla atstumtība un nabadzība. Jūs pieminējāt bezpajumtniekus un tā ir ārkārtīgi smaga problēma. Tā ir vissmagākā sociālās atstumtības forma un jādara viss iespējamais, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Diemžēl Eiropa to nevar darīt. Tas ir jādara reģionālajām, kā arī dalībvalstu iestādēm, bet mēs varam sniegt savu atbalstu ar struktūrālo fondu palīdzību. Struktūrālajā fondā ir paredzēta um, līdzekļu līnija kas ir tieši domāta šādu projektu finansēšanai, proti, lai palīdzētu bezpajumtniekiem. Ir iespēja palīdzēt atjaunot mājokļus nabadzīgākiem iedzīvotājiem, uzlabojot energoefektivitāti. Bieži vien šīs investīcijas ir pārlieku uh, lielas un nabadzīgi cilvēki tās nevar atļauties. Runājot par šīm nestabilajām darba vietām. Tas ir milzīgs izaicinājums, jo īpaši krīzes apstākļos. Un iespējams, ka labāk ir jebkāds darbs eh, nekā vispār nekāds darbs, taču būtu jābūt tā, ka šī, šīs nestabilās darbvietas ir tikai pagaidu situācija un ir iespēja iegūt eh, stabilāku darba vietu. Mums ir jācenšas vērsties pret nodarbinātības tirgus sadrumstalotību. Jo kāda ir situācija šobrīd? Ir tādi, kuri nespēj rast nekādu darbu, un ir tādi, kur situācija ir privileģēta. Tātad mums ir jādomā par visiem. Un ir jānodrošina stabils darba vietas. Paldies! Tagad vārds pāles kungam. Tīsens kundze, jūs dzirdējāt šo te nacionālistu runu, kas izskanēja no manas valsts pārstāvja, Un e, šīs balss šobrīd ir arvien skaļāks, tāpēc, ka e, arī jauniešu vidū ir ļoti daudz bezdarbnieku. Un tad, kad mēs iepazīstamies ar šo garantiju jauniešiem, tiek runāts par to, ka jā, mums ir jāveicina dar, tirgus attīstība, bet mēs e, sociālisti uzskatām, ka šobrīd ir jāuzsāk arī saistošu pasākumu īstenošanu, piemēram, attiecībā uz palīdzību jauniešiem. Daudzas dalībās šo palīdzību izmanto citiem mērķiem, ir Eiropas Savienības eh, priekšfinansējums, bet bieži vien tas pastāv tikai vārdos, bet ne darbos. Un ko Eiropas Savienība varētu darīt šajā jomā? Un jo īpaši kopš, eh, sākot ar 2016. gadu, um, ko jūs darīsiet, lai ne tikai veicinātu, jeb ierosinātu bet kā mēs varētu panākt saistošu pasākumu īstenošanu, jo bez saistošiem pasākumiem eh, tie paliks tikai tukši vārdi. Jā, thank you well, kolēģi. Paldies. Solījumi, kurus mēs izsakām jauniešiem, pieņemot šo jauniešu garantiju. Tas ir solījums, kas ir ļoti tālu, un mums ir jārauga visiem kopā, kā politiķiem, kā politiskām institūcijām, lai uh, šai garantija būtu konkrēti rezultāti. Un tiešām, lai jaunieši redzētu konkrētus uh, rezultātus, konkrētus pasākums, citādi mēs zaudēsim veselu jauniešu paudzi. Un šeit es pilnībā piekrītu jūsu satraukumam. Kā mēs to varam panākt? Mūsu rīcībā ir līdzekļi ģenerāldirektorāts, kas ir atbalst, atbildīgs par šo, arī raudzīs, lai attiecīgais būdžets tiktu iztērēts pēc iespējas atbilstīgāk. Tas nepietiek tikai to tērēt, bet tas ir, šī nauda ir tiešām jātērē ļoti mērtiecīgi. Ja Ja šī nauda nesniedz konkrētus pozitīvus rezultātus, es nekavēšos, kontaktēšos ar dalību valstīm, lai varētu pārorientēt uh, finansējumu uz labākām, efektīvākām programmām. Dalība valstis var arī savā starpā mm, sadarboties, apmainīties ar parāgu praksi. Bet, kā jūs teicāt, ja mēs ne nodrošinām rezultātus, tad uh, mēs nonāksim pie ļoti dziļas uzticības uh, krīzes, zaudēsim veselu paudzi, šo paudzi, kas tikai tagad uzsāk savu profesionālo dzīvi, un mēs nevaram vienkārši pieļaut to, ka vesela paudze ir jauniešiem, kas atrodas bezdarbā, ka viņi nevar integrēt darba tirgu. Un tagad uh, Krašna Debska kungs no ECR. Liels paldies, priekšsēdētāji. Jūs ievad vārdos runājāt par mobilitāti, par mobilitātes pieaugumu, par eh, arī negatīvām sekām. Kā mēs zinām un redzējām arī to Eiropā. Poļi, kas masveidā dodas uz apvienoto karalisti, uh, Bet nu neviens eh, brīts vai vācietis nebrauc uz Poliju. Un tas ir saistīts, protams, arī ar dažādām sociālām problēmām, sociāliem konfliktiem, eh, eh, smadzeņu aizplūdi un tā tālāk. Tas rada ārkārtīgi lielu demogrāfisko krīzi un dažos Eiropas, dažos Eiropas reģionos tas rada ārkārtīgi liels sociāls problēmas. Uh, Vai jūs arī redzat šos negatīvos darba spēka mobilitātes efektus un sekas? Kā jūs mazināsiet mobilitātes negatīvās sekas? Paldies! Dankjewel, collega, voor deze vraag. Liels paldies par jautājumu. Darba spēka mobilitāte ir tik tiešām ļoti delikāts jautājums, bet tāpat laikā ļoti svarīgs jautājums. Eiropas Savienībā ir darba tirgus, kur tiek nodrošināta brīva cilvēku aprite, kapitāla aprite, preču aprite, bet galvenais ir šī cilvēku aprite, galu beig, eh, brīva cilvēku pārvietošanās. Šīs ir mūsu pamat tiesības Kad mēs novērojam mobilitātes plūsmu šodien, mēs esam pārsteigti par to, um, kādas ir valstis, kas nosūta savus valsts piedarīgos un kādas ir valstis, kas uzņem. Esmu pārliecināta, ka mobilitāte ir iespēja un tas ir jāveicina. Jā, Eiropā ir daudz bezdarba. Uh, bet mums ir arī daudz vēl neaizpildītu darba vietu. Bieži vien bezdarbnieki neatrod šīs vakantās darba vietas. Dažādās valstīs, protams, šī problēma ir dažāda. šodien ir vairāk to cilvēku, kur vēlas izmantot mobilitāti, bet nekā cilvēki, kas tiešām to izmanto. Ja cilvēki var rast darba vietu citā valstī, tas ir jāveicina. Tas var atrisināt uh, problēmas vienā valstī, kas ir saistīts ar bezdarbu, un uh, citā valstī, kur atkal ir kvalificēta darba spēka trūkums, tas arī atrisina problēmu. Mums ir veikta pētījuma gan manā valstī, gan arī Eiropas līmenī, un šie pētījums norāda uz to, ka cilvēki, kuri piedalās darba spēka mobilitātē, daudz vairāk sniedz savu ieguldījumu IKP attīstībā valstī, kur viņi strādā. Un, Tātad vairāk tiek veicināta ekonomiskā izaugsmē un uh, nevis ļaunprātīgi izmantot sociālā sistēma. Nevajag koncentrēties tikai uz negatīvajām elementiem, ir jāņem vērā arī pozitīvais ieguldījums un pozitīvās sekas. Uh, Bet runājot par negatīvo, negatīvajām sekām, jārunā par integrāciju šeit, mums ir liela kultūras daudzveidība, jāaicina pilsoņus arī integrēties uzņēmē valstīs, lai šie cilvēki varētu aktīvi piedalīties jaunā sabiedrības veidošanā. Liels paldies! Priekšsēdā pārtrauc komisijas kandidāti. Vārds eh, Medīnai Glabājova no Aldis grupas. Eh, lūdzu, ja jūs varētu ietaupīt dažas sekundes savā uzstāšanās laikā, dariet to. Liels paldies, Glabājovas kundze. Paldies, komisārs kandidātes kundze, par to, kad atbildēts mūsu jautājumiem, mēs daudz runājam par bezdarbu Eiropā, par jauniešu bezdarbu, jo īpaši es nāku no. Nu, Eh, uzņēmēja darbības eh, pieredzes un esmu tiešām satraukta par to, kā mēs varētu eh, atrisināt šo problēmu un tāpat laikā palielināt arī prāsmi līmeni Eiropas Savienībā. Pašlaik gadrīz ir divi miljoni neaizpildītu darba vietu. Uh, Un gan arī tikpat daudz bezdarbnieku, jaunu bezdarbnieku Eiropas Savienībā daudz, kur grib strādāt, bet neatrod darba vietas vai darba devējus, ka uh, darba devēji, kas nevar atrast uh, kvalificētu darba spēku. Uzņēmumi investē ļoti daudz uh, pārkvalifikācijā. Uh, un uzņēmēji gribētu investēt jau šajā mācībā daudz agrākā stadijā, jo patiesībā nepastāv nekādas koordinācijas starp skolām un universitātēm. Priekšādā pārtaus runātāji, kāds ir jūsu jautājums? Ko darīsiet, lai varētu savienot um, darba tirgu ar prasmēm? Liels paldies! Par šo jautājumu, jā, runa ir par lielu izaicinājumu. Tas ir mūsu uzdevums, un es pilnībā piekrītu jūsu satraukumam. Šis uh, punkts ir ārkārtīgi jūtīgs. Daži cilvēki uzskaita, ka uh, cilvēki ir jāapmāca, lai viņi būtu gatavi darba tirgumu, bet tajā pat laikā pārāk arī nevajadzētu iedziļināties darba tirgus vajadzībās. Jā, noteikti ir nepieciešams apmācīt, bet ir arī jāsniedz tādas prasmes, kompetences, ko var izmantot darba tirgu. Ir jāsamierina, jāsavieto šīs prasības. Īpaši ja jārunā šeit par profesionālo izglītību un uh, pieaugušo cilvēku apmācību. Un šeit mēs negribam tikai radīt uh, prasmes eh, karjeras sākumā, bet nodrošināt šo apmācību dzīves gaitā, dzīves garumā. Un arī esot bezdarba situācijā, šīs prasmes ir jāuztur un nedrīkst pazaudēt. Žāns Klauds Junkers ir lēmis, kā dienas, kas iepriekš lēma par izglītību, nodarbinātības dienā direktorātā, tad tagad atradīsies šajā nodarbinātības ģenerāldirektorātā, un es domāju, ka tas arī palīdzēs tuvināt uh, apmācību un uh, darba tirgu. Un tagad Gonzales Peņas kundze, paldies! Vēsens kundze, jūs runājat par uh, stratēģiju 2020. Tur ir mērķis, kurš uh, nosaka to, ka ir jācīnās pret uh, nabadzību, bet mums nepārtraukti uzspiež šo taupības politiku. Šīs politikas uh, rada tikai vēl lielāku sociālo izslēgšanu, nabadzību, jo īpaši Spānijā un Grieķijā, piemēram. Nodarbinātība ir samazinājusies kopš 7. gada par 10%, jauniešu gadījumā runa ir pat par 50%. Ņemot vērā skaidrus, vai jūsuprāt ir jāturpina piemērot uh, taupības politika, kas mūs nepārtraukti attālina no 2020 stratēģijas mērķiem? Jūs uzstājat daudz uz mobilitāti, tas ir ļoti labi arī uzņēmējiem, bet Vai jūs uzskatāt, ka tādā veidā mēs varam uh, mazināt bezdarbu, vai tas ir cilvēku tiesība, cilvēka cienīga izēja? Cilvēki vienkārši uh, kļūst pat rimdniekiem. Atbilde. Liels paldies, kolēģi, par jautājumu. Jā, krīzes laikā ir pieņemti ļoti smagi lēmumi. Mēs to visu ļoti labi zinām. Es to ļoti labi apzinos. Un šis eh, jautājums dien ir ļoti delikāts. Pasākumi ir pieņemti, lēmumi ir pieņemti, jo tie bija absolūti nepieciešami taču tika organizēta arī ļoti liela solidaritāte dalību valstu starpā. Tur, protams, paredzēti ir nosacījumi, piemēram, struktūrālo reformu īstenošana. Ir jābūt ciešai saiknē starp atbildību un solidaritāti. Dažos, dažos dalību valstīs, protams, problēmas bija īpaši hroniskas un asas. Problēmas, kuras neradīja tikai jo, finanšu krīze, ne tika izcelt vienkārši tās problēmas, kas jau pastāvēja iepriekš, tās ir struktūrāls uh, grūtības. Līdz ar to ir jāveic reformas. Mums ir jārunā šeit par ilgtermiņa mērķiem. Nepazaudēt, protams, no mūsu redzes lokā īstermiņa um, ieteikmi. Un šeit, protams, sociālajie jautājumi ir jāņem vērā. Mums ir jāturpina piemērot taupības politikas. Ir nepieciešama stabilitāte. Mēs nevaram atrisināt situācijas, ja mēs radīsim um, vairāk uh, parādu. Ir jāveicina izaugsmi un nodarbinātība, bet tam nepieciešama stabilitāte. Banku sektorā, privātā sektorā, bet arī valsts budžetos ir nepieciešama šī stabilitāte. Bet papildus tam, kā es teicu, ir jāizmanto arī fleksibilitāte, elastība, kas ir mūsu rīcībā. Uh, lai varētu stimulēt privāto kapitālu, visā politikā ir jātiek orientētām uz izaugsmi. Un, lai šī izaugsme nozīmētu vairāk darba vietas, tā ir labākā garantija, lai no jauna varētu aktivizēt mūsu pilsoņus un palīdzētu dalību valstīm. Tiek pārtraukta runātāja. Paldies, Renkis kundzē, vārds eh, zaļo vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji, gudētāji Taisins kundze, esmu šeit. Kolēģi, ņemot vērā valstu specifiskās rekomendācijas, lai samazinātu problēmas pensiju sistēmā, kā no otras puses varēsiet ievērot komisijas apņemšanos, kas ir Baltijā grāmatā par pensijām, lai atbalstītu dalību valstis, lai. Uh, nodrošinātu vecumdienu pensijas, eh, kas būtu cilvēku cienīgas un nevis veicinātu nabadzību. Un kā jūs atrasināsiet arī politiku pretrunas attiecībā uz kā, um, pensijām un eh, kā jūs šai sakarā sadarbosieties ar saviem kolēģiem. Specifiski par sieviešu situāciju, kā nodrošināsiet to, lai uh, nākotnes sieviešu pensiju tiesības būtu tāds pašs kā vīriešiem. Uh, Vidēji šie bija 39% ar vēl liela, tādi smagākie piemēri, kas ir, piemēram, Luksemburgā, Vācijā. Liels paldies par pensijām. Pensiju sistēma ir jāmaina valstu specifiskajās rekomendācijās pusgada kontekstā mēs ļoti zinām, ka šīs, ļoti labi zinām, ka pensijas ir jāmaina. Un lai jo, eh, tie, kur ir sēdējuši maksājuši par savām pensijām, eh, lai viņi varētu tās uh, saņemt dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tā ir absolūta komisijas prioritāte, ir jāmaina tādēļ arī dalība valstī sistēma. Dažiem jāsadā ilgāk, vairāk cilvēkiem ir jābūt darba tirgu, jo tieši tādā veidā mēs varēsim nodrošināt pensiju sistēmu ilgtspējību. Jāsaprina arī otrā pīlāra pensijas, jāizveido tāds, ja tāds nepastāv. Uh, jānodrošina sistēmas ilgtspējībā, un tādējādi mēs arī varēsim nodrošināt to, lai jauniešiem vēlāk arī būtu tiesības uz labu pensiju. Tās ir tiesības, un lai viņiem būtu garantija saņemt labu pensiju par pensiju atšķirībām starp sievietēm vīriešiem. Tā ir liela problēma, ko mēs nevaram atrasināt tikai likumdošanas ceļā. Uh, ir jāizskaitas, jāizskata sieviešu karjera, viņas mazāk piedalās darbā tirgu, bieži vien viņas strādā tikai. Um, Uzslodzi. Jārunā arī par vienlīdzīgu atalgojumu tad, nu, visu šo uh, iemeslu dēļ ir vēl joprojām arī 16% atšķirība sievietēm vīriešiem atalgojuma līmenī. Tas nav pieņemami. Tas ir jārisina dažādiem likumdošanas uh, instrumentiem, uh, pensiju jomā. Un kādas uh, iespējas uh, ir šīm sievietēm? Paldies! FDD vārdā, nu, talkungs. Commissioner, the number... Paldies, priekšsarētāji. Komisārs Kundze, būtiskākajā problēma Lielbritānijā ir imigrācija. Aptaujās tas parādās atkal un atkal. Darbspēka mobilitāte ir kā atvērts durvis 450 miljoniem iedzīvotāju. Pagājušā gadā cerudaļ miljons iedzīvotāju ieradās Lielbritānijā, lai strādātu, dzīvotu un izvirzītu pieteikumus uz uh, pabalstiem. Es saprotu, ka Strasbūras pilsētas apmērā tas ir. Tas nav ilgspējīgi, tas dzen uz leju algas un pasliktina apstākļus. Ja Britu valdība uzsāk sarunas par uh, dalību Eiropas Savienībā pārskatīšanu, Vai jūs esat gatavi atļaut apvienotā karalistē pašiem kontrolēt uh, savus robežus un noteikt imigrācijas apmērus? Varat atbildēt vienkārši ar jā vai nē. Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan mogen we verwachten. Esot Eiropas Savienības dalību valstī, jāsagaida arī tas, ka pamatiesības Eiropas Savienībā un līgumi, kas ir spēkā pārējā Eiropas Savienībā, jāpild arī katrai dalību valstī. Brīvi cilvēks pārvietošanās viena no pamatbrīvībām Eiropas Savienībā. Cilvēkiem apvienotā kraustē liela interese izmantot iekšējo tirgu, vienoto tirgu, jo iekšējais tirgus, vienotais tirgus ir pastāv ne tikai precēm pakalpojumiem, bet arī darbspēkam, bet mums arī jāpievērš uzmanība arī tam, lai tas viss notiktu taisnīgi. Tam visam jānotiek taisnīgi, godīgi, lai spiediens uz vietējām iestādēm nebūtu pārmērīgs, lai vietējie dienesti arī zinātu, kāda ir noteikumi, jāpielāgo likumdošana tas attiecināms uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Koordinējot sociālos drošības normas, mums ir jāņem vērā šī situācija, jo situācija mainās, tā ir jāanalizē. Pamatprincips, ka cilvēki var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, nezaudējot sociālo aizsardzību, pie tā arī mums ir jāpaliek, bet mums ir jāskatās arī uh, pie sociālās, eh, sociāla nodrošinājuma direktīvas, eh, izvairīties no situācijām, kuras var ļaunprātīgi izmantot. Un ja ir šādi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, pret tiem ir jāvēršās. Bet eh, brīvā preču pakalpojumu, kapitāla apritu un cilvēku brīvu pārvietošanos, to mēs nesamazināsim. Adams Kosa tālāk, Eiropas Tautas partija. Paldies, eh, Taisēns kundze, es esmu šeit. Paldies par jūsu iestāšanos par cilvēkiem ar invaliditāti. 10% iedzīvotāji, pa 80 miljoniem iedzīvotāji Eiropā dzīvo ikdienā ar invaliditāti. Tomēr no Eiropas sociālā fonda pēdējo gadu laikā nav īpaši daudz tērēts šādiem cilvēku atbalstam, pat ne 4%. Vai jūs esat apmierināti ar situāciju? Es ceru, ka nē. Un ja nē, kā jūs plānojat to mainīt? Ko jūs darīsiet, lai atvieglotu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti? Viņus īpaši smagi skāra krīze. Viņi ir atstumtie sabiedrībā kādā veidā jūs uh, garantēsiet viņu atbalstu un kādā veidā jūs palīdzēsiet nodrošināt uh, to, ka cilvēka individualitāte tomēr spēj iekļūt ēkās, ka šobrīd uh, mainās situācija, bet nepietiekam ātri. Paldies! Jūsu bažas ir arī manējās. Jūs sakat, nevairāk kā 4% ESF līdzekļi tiek izmantoti cilvēkiem ar invaliditāti atbalstam, tas nav daudz, tiešām. Atceros uh, plānus, uh, vismaz 20% no ESF līdzekļiem uh, izmantot to cilvēku atbalstam, kurus apdraud asumtības risks. Tas skar ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet viņi ir skarti īpaši smagi viņiem ir mazāks iespējas eh, darba tirgu, viņus ir nepieciešams īpaši aizsargāt. Ir jānodrošina, ka maksimāli tiek izmantot ESF līdzekļi cilvēki ar invaliditāti atbalstam un kā komisāri nākamais gados es to par to arī iestāšos. Kas konkrēti būtu darams? Vispirms eh, panākt to, ka precīzi tiek īstenot eh, vienošanās un tiesību akti, kas jau ir pieņemti. Protams, arī ir jānodrošina pieejamība. Pieejamība ēkām. Tā ir viena lieta, dalību valstīm tur ir jāstrādā, tur mēs varam daudz mācīties viens no otra, bet pieejamība arī citos līmeņos ir jāuzlabo konkrētiem produktiem, kurus izmanto cilvēki ar invaliditāti. Iekšējā tirgū joprojām ir daudz šķēršu šai jomā, maz inovāciju, šie produkti ir dārgi, lai cilvēkiem ir nepieciešami šie produkti, lai viņi varētu būt mobīli, lai varētu piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Es domāju, ka mēs arī iekšējā tirgu varētu kaut ko konkrētu darīt, lai situāciju mainītu. Iestāšos konkrēti par to, lai pēc iespējas ātrāk e, nonāktu pie priekšlikumu. Ole Kristensens. Nestabilais darbs eh, apdraud eh, sociālo tirgus ekonomiku Eiropā. Junker kungs apņēmies eh, nodrošināt vienāda darba vienā vietā vienlīdzīgu apmaksu. Kādus konkrētos pasākumus jūs prezentēsiet, lai aizsargātu riskam pakļautos darba ņēmējs pret negodīgām uh, Eh, praksēm, kā viltus pašnodarbinātību un eh, nulles stundu apmaksa. Kā, kā aizsargāsiet eh, augstas mobilitātes darbinieks, kā autopārvadājumu nozarē un avio, avio pārvadājumu nozarē? Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Zinu, zinu, ka šāda veida līgumi, kur jūs pieminējāt, tiek praktizēti. Dažās valstīs citās tas ir aizliegts. Izskatās, ka tā ir tāda jauna modas lieta. To mums nevajadzētu tik pēc pieciem gadiem e, pētīt, bet gan regulāri sekotam, jo tas skar arī mūsu dalību valstis, e, protams, var savus likumus pieņemt, bet mums ir arī Eiropas Savienības līmeņa tiesība akti un šie nulles stundu līgumi. Jāpaskatās, vai tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem par darba laika un atpūtas laika sadalījumu. Tur mums tiešām ļoti rūpīgi jāpapēt šī situācija viltus pašnodarbinātie. Nu, tas, kā es minēju, ka cilvēks ir kā situācijas ķilnieks. Tātad viņi ir kļuvuši par viltus pašnodarbinātiem tādēļ, ka apiet e, tos noteikumus, kurus mēs pieņēmām, lai aizsargātu cilvēks dalību valstīs lai dotu pietiekamu aizsardzību eh, darba ņēmējiem, kas izvēlas pašnodarbinātību, bet eh, šajā gadījumā mēs runājam par krāpšanu. Par to mums jārīko, pret to mums jāvēršas ne tikai dažās nozarēs, bet visās nozarēs. Tur mums cieši ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, ir ja īpaši mobīlajos sektoros, ar pārobežu darbību Tur varbūt ir grūtāk izkontrolēt lietas, tāpēc arī jāatrod pārdomāti risinājumi, veikt kontroles, vairākām dalībvalstīm sadarbojoties un nodrošināt, ka šie kontrolas dienesti dažādos dienestos vairāk uzticētos vienotram, labāk sadarbotos un tas būs eh, labs solis tālāk arī nākotnē. Paldies! Vēl 20 runātāji ir atlikuši ja jūs uzdodat jautājumus, nevis izteiksiet eh, garas runas, tad Taisens kundzei būs arī iespējas skaidri atbildēt, un tad mēs iekļausimies laikā. Es būšu vēl skarbāka turpmāk laika eh, grafika ievērošanā. Jana Žitņānska, EKR. Paldies, es esmu šeit. Komisārs kandidāta kundze. Eiropa noveco. 2020. gadā uh, cilvēku vecumā no 65 un vairāk gadiem veidos trešdaļu no iedzīvotājiem. Līdz ar to demografiskā situācija būs strauji mainījusies. vecoļaužu aprūpe un cilvēku ar invaliditāti aprūpe var būt viena no jomām, kur var radīt daudz jaunu darba vietu. Kāds ir jūsu idejas, kā atbalstīt šādus darba vietu izveidu ar struktūru fondu, piemēram, palīdzību vai kādu citu pasākumu, instrumentu palīdzību, kurus varētu izmantot, lai ļautu šos pakalpojumus sniegt pienācīgā kvalitātē un atbilstoši cilvēku cieņai. Paldies! vecāku cilvēku aprūpe, pirmkārt, tas jau ir dalību valstu kompetencija un reģionu kompetencija. Eiropas Savienībai šajā jautājumā kompetences nav. Bet mēs varam atbalstīt dalību valstis, un to mēs arī vēlamies darīt. Mēs apzināmies, ka vecoļaužu aprūp ir nepieciešama, Un ja nav pienācīgi dienas, tas nozīmē, ka tas ir jādara kādam no tuviniekiem, kurš nevar attiecīgi strādāt. Tas, tas tāpat var nozīmēt arī to, ka atsevišķos gadījumos eh, cilvēki varbūt neseņem pienācīgu aprūpu. Šāda problēma pastāv neapšaubām. Mums nav attaisnojuma uh, Eh, kas ļaut mums nerīkoties. Mums ir jāatbalsta dalību valstis šo pakalpojumu nodrošināšanā. Ir struktūra fondi, sociāli orientēti fondi. Šos līdzekļus varam izmantot, lai apmainītos ar labāko praksi, mācīties viens no otra, atrastu jaunākas, labākas aprūpas metodas, inovāciju, radīt arī jaunas darba vietas šajā jomā IKT jomā, tehnoloģijas izmantojot, nodrošinot, ka šeit tiek radīts arī daudzas jaunas darba vietas aprūpas nozarē, rūpējoties par vecajiem ļaudīm, par citiem, kuriem nepieciešama aprūpe, un mēs varētu sniegt atbalstu dalību valstīm, lai tās varētu mācīties eh, viena no otras, lai visi būtu labi informēti, par šiem svarīgajiem pakalpojumiem, lai dalību valstis, reģionu, provinces varētu arī efektīvi to visu īstenot. Paldies, Jana Tom, Alde grupa. Thank you, Chair. Uh, Paldies. Diskriminācija. Nu, darbā ir izaicinājums sabiedrības ekonomiskai efektivitātei. Tas ietekmē darba efektivitāti un citas jomas. Tiek kavēt arī ekonomiskā izaugsme, cīņa pret diskrimināciju pēc rases, seksuālas orientācijas un citiem aspektiem ir aizliegta Eiropas Savienības tiesību aktos, bet situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirība un efektīva uh, Ja politika šai jomā ir ļoti vajadzīga gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Ko jūs darīsiet, lai uh, pa, efektīvāk palīdzētu īstenot esošos tiesību aktu šai jomā? Un kā palīdzētu cīnīties eh, pret diskrimināciju šajās un citās jomās? Jā, ja. Eh, dankjewel mevrouw. Diskriminācija. Paldies. Diskriminācija ir aizliegta. Mums jādara viss iespējamais, lai diskriminācija nebūtu iespējama. Mums ir pieņemti tiesību akti, un mums ir jānodrošina, ka pieņemtie tiesību akti arī tiktu īstenot un piemēroti. Mums jāpaskarās, kā dalība valsts īsteno šos tiesību akts, ja tas nenotiek pietiekami labi, jāveic izvērtēšana, un ja ir kādas problēmas, ir tad nepieciešams nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Un man kolēģi, kas būs atbildīgi par šiem jautājumiem, viņiem būs jārīkos, lai nodrošinātu, ka diskriminācijas nav. Diskriminācija nedrīkst pastāvēt, tas ir svarīgi. Visi cilvēki ir vienlīdz svarīgi, tam ir jābūt spēkā arī darba vietā Es personīgi iestāšos par to arī nākotnē strādājot komisijā. Paldies! Neoklis Silikjotis goja grupa. Tā esens kundze. vienā, vairāk kā vienā atbilžu punktā jūs eh, runājāt par to, kā ir nepieciešams risināt eh, struktūrālo bezdarbu, bet tas lielā mērā radies ir taupības pasākumu dēļ un tās politikas dēļ, ko Brisele īsteno. Katra dalība valsts nevar pielāgot eh, savu politiku atbilstoši savām vajadzībām. Dienvidē Eiropā valstīs, kas ir memoranda programmas valsts, mums ir liels problēmas. Uh, jo tiek apdraudēts strādājušo tiesības, attiecības starp darbu un darba devējiem ir ļoti problemātisks un nekāda konsultācijas nenotiek. Strādājošo pamatiesības tiek pārkāpts, to dara arī valdība. Jūs runājat par solidaritāti. Solidaritāte Eiropas dienvidos to izjūt bankas, bet ne strādājošie. Kā jūs mainīsiet nodarbinātības politiku Eiropas Savienībā? lai eh, cilvēkiem būtu cieņpilni darba apstākļi un kā aizsargāsiet eh, strādājušo tiesības, it īpaši Eiropas dienvidu valstīs. Paldies par uzdoto jautājumu. Es labi apzinos, ka atsevišķas dalību valsts ir ļoti smagi cietušas krīzes laikā un no krīzes sekām. Jā, bija smagi pasākumi īstenotu, bet ir jāapzinās, ka bez krīzes bija arī citas problēmas, kas pasliktināja situāciju. Var apsolīt vienu. To arī Junkarkungs ir ierakstījis manos darba pienākumos Man ir jārūpējas par to, ka izvērtējo dalību valstu darbību tiek ņemt vērā sociālai indikātori, un tiem ir jāieņem nozīmīgāk loma arī val uz valstīm orientētajos ieteikumos. Uh, Mums ir jāparūpējas arī par to, lai mēs labi pārzinātu, kas notiek katrā konkrētajā dalību valstī. Mums jāzina, kāda ir šī situācija uz vietas. Mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz statistikas datiem, bet tiešām jāveic padziļināta analīze, jāsaskatām problēmas mums jābūt labāk informētiem, un tad mēs varēsim nākt klajā arī ar labākiem ieteikumiem un sniegt labāku atbalstu. Otrakārt, ja tiek īstenoti pasākumi, izstrādājot līdzīgas programmas, kā iepriekšējais ir nepieciešama seku izvērtēšana. Šī bija ārkārtas pasākuma, bija steidzami jārēģē. Lēmumu bija jāpieņem ļoti ātri. Ne jau es viena strādāju pie tā, mēs šeit parlamentā strādājam par demokrātiskos leģimitātes eh, jautājumiem, un eh, mums ir jāstrādā aizvien aktīvāk. Sliktākais varbūt ir garām, bet ne visas problēmas ir atrisinātas mums ir jārīkojas informēti, pievēršot lielāku uzmanību sociālām krīzēm, radot arī jaunas darba vietas, jo mums tieši to pietrūkst īpaši. Izaugsme Eiropā ir svarīga, jāveic investīcijas tajās valstīs, kur ir vislielākās grūtības. To es jūs. Delikundze. De, Delikundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu šeit Es priecājos par iespēju uzrunāt sievieti šajā amatā, ņemot vērā, ka komisijā ir ļoti maz sieviešu. Eh, sveicu jūs mūsu komitejā, mans jautājums ir pavisam tieši. DTI, DTIP eh, sarunas tās man šobrīd satrauc, jo um, eh, ASV joprojām nav ratificējušas uh, starptautiskās darba organizācijas eh, vienošanos, un mans jautājums ir pavisam vienkārši. Vai jūs šobrīd varat mums garantēt, ka neviens nepārkāps mūsu sociālās normas un ka šīs sociālās normas netiks nonivilētas uz leju? Uh, jā, danki vēl, mevrau. Uh, eh, de... Paldies par šo jautājumu. Sarunas par TTIP tiks atsāktas pavisam strauji, tad, kad darbu sāks jaunā komite, komisija. Par to ir atbildīga man kolēģi Malmstrēm, kā jūs to iespējams jau zināt. Bet nodarbinātības ģenerāla direktorāts arī ir tajā iesaistīts. Un mēs eh, vedam sarunas ne tikai par uh, tirsniecības jautājumiem, bet arī par sociālajām normām ir ekspertu komandas, kas strādā pie šī jautājuma. Tas noteikti varētu um, jūs nomierināt. Un vēl var teikt, ka ir paredzēts panākt vienošanos kuras ietveros netiks pieļauts tas, ka tiek samazināts mūsu sociālās normas, vienlaikus piesaistot investīcijas. Ir šāda vienošanās. Un būs jāraugās uz to, lai viena valsts saglabātu savas tiesības, pieņemt savas noteikumus attiecībā uz sociālajām normām, tas attiecināms arī uz nodarbinātības tirgu. Jūs zināt, kādas ir starptautiskās darba organizācijas normas un standarti. Mēs neesam Uh, pozīcijās, kurās uh, mēģinām piekāpties, gluži otrādi, mēs cenšamies pieprasīt to, lai uh, starptautiskās darba organizācijas normas tiktu pilnībā izpildīts. Ja mums ir TTIP vienošanās, tad mērķis ir panākt šo normu īstenošanu pasaules mērogā, un es domāju, ka mums ir pamats, uz kur mēs varam balstīties. Es domāju, ka nevajadzētu baidīties par to, ka mūsu um, normas un standārti nodarbinātības jomā un kvalitātes jomā samazināsies. Paldies! Paldies! Tagad vārds FTD e pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, uh, komisārs kandidāts kundzei par atklātu atbildi par to, ka nebūs, uh, netiks atsāktas sarunas par uh, darbspēku mobilitāti. Taču man būtu vēl daži jautājumi. Vai jūs grasāties piektāpties apvienotajai karalistei eh, kādā jautājumā par darbspēku mobilitāti? Ja Lielbritānija joprojām nevar piekrist eh, darbspēka neierobežotai mobilitātei, vai jūs uzskatāt, ka apvienotajai karalistei tad būtu jāpamata Eiropas Savienība? Paldies! Beste collega, dat is een vraag die u niet aan mij kan stellen. Paldies, cienījamais kolēģi. Tas ir jautājums, kas nebija jāuzdod man, ne jau es pieņemšu šo lēmumu. Es domāju, ka ir pavisam skaidrs, ka mums ir noteikumi, mums ir līgumi un pamatu principi, kas mums ir jāievēro. Jo pretējā gadījumā visa Eiropas Savienības struktūra var izjukt. Žans Klots Junkers teica, ka viņš eh, nepievērs acis uz tām problēmām, ar kurām saskars dažas dalībvalstis. Mēs redzēsim, ko mēs varam darīt, bet katrā ziņā jūs nevarat sagaidīt no manis, ka es tagad paredzēšu, kā tas notiks, un ka es viena pati tātad nodarbinātības un sociālo lietu komisāru pieņemšu uh, Uh, lēmumu un nākšu klajā ar priekšlikumiem, un ka es jums pateikšu, jā, nu tādā gadījumā apvienotāja karalistē ir jāpamata Eiropa. Mēs esam um, izveidojuši Eiropas Savienību, lai apvienotu pilsoņus, un mūsu mērķis nav uh, kādu atstumt vai izstumt kādu valsti. Es domāju, ka svarīgi ir īstenot dialogu, vēst sarunas un saprast, kādas ir galvenās problēmas, eh, konsultēties un saprast, kā tās um, risināt. Paldies, un tagad vārds kolēģei Jašlapēckas kundzei. Paldies, Taisens kundze. Piedalījos starpparlamentāru sanāksmē, kur piedalījās uh, politikas un ekonomikas pārstāvi vairāk kārt uzsverot, cik svarīgi ir saglabāt mobilitāti Eiropas Savienībā. Man liels prieks, ka arī jums šī mobilitāte šķiet ļoti svarīga. Mēs labi apzināmies, ka ja mēs vēlamies būvēt labu māju, vissvarīgākie ir pamati. Līdz ar to vēlos vēlreiz pieminēt eh, nosūtīto darbinieku direktīvu. Dati, kas ir saistīti un eh, ar šo direktīvu un tiks apkopoti, ir kā pamats tam, ka mēs esam nobažījušies par situāciju. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu pētīt arī lokālajā līmenī šos datus, ie, ievākt tos jau lokālajā līmenī, lai rastu piemērots risinājums? Vai būs iespējams uh, arī lokālā līmenī sadarboties, rast sadarbības partnerus? Pašvaldībām daudzos Eiropas reģionos īsti eh, nav pieejamas, eh, vai drīzāk nav zināmas, eh, nav zinām pat galvenie dokumenti šajā jomā, kā stratēģija Eiropa 2020. Dankjewel, mevrouw Jaslovietska. Um, ehm, ja, kennis is... Paldies, Jaslovietska kundzei. Zināšanas kompetence noteikti ir labākais pamats, uz kur mēs varam balstīt politiku. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, tad mūsu pirmajam uzdevumam, manuprāt, būtu savākt šo informāciju, lai saprastu, par ko ir runa. Es to teicu jau vairāk kārt. Ir jāsaprot, kāda ir reālā situācija dalībvalstīs, mums ir jāpadziļina zināšanas šajā jomā. Tālāk, vai mēs vēlamies iesaistīt vietējos spēlētājus? Es domāju, ka mēs to daram jau šobrīd. Runājot par sociālajām inovācijām, tad tādas tiek īstenots jau šobrīd. Ir finanšu instrumenti, kas ir pieejami vietējām un reģionālajām iestādēm. Bet mums ir jāsaprot, ka starp šīm vietējām reģionālajām iestādēm un mums vēl ir dalībvalstu līmeņa iestādes. Tātad mums ir struktūras un darba metodas, kas ir jāievēro un jārespektē. Bet, ja mēs pamanam, ka um, mums ir iespēja apmainīties ar labās prakses piemēriem, ja mēs varam efektīvāk izmantot līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Ja mēs neesam pietiekami izmantojuši šīs iespējas, tad eh, noteikti ir jāvērš dalībvalstu uzmanību uz to. Bet es domāju, ka mums jebkurā gadījumā ir jāvēršas pie dalībvalstīm, pat ja es esmu par reģionālu un vietēju līmeņu sadarbību. Nu, jāsaka, arī bieži vien mēs nezinām, kādi ir vietējā līmenī ieviestie noteikumi, kas attiec uz šo jomu. Mums ir jācenšas pēc iespējas labāk izplatīt informāciju un iesaistīt visus spēlētājus jau esošajās programmās. Un ja tas nenotiek, tad mums noteikti ir jāvēršas pie dalībvalstīm, lai tās publiskot šo informāciju, lai šī likumdošana tik labāk transponēta. Paldies! Tagad vārds sociāls un demokrātas pārstāvēja Vilija Blinkevičutei. Paldies priekšsēdētāji Taisens kundze. Ņa, ņemot vērā ekonomisko krīzi un taupības pasākums, nabadzība un jo īpaši bērnu nabadzība ievērojami palielinās. 2011. gadā 27% visu bērnu Eiropas Savienībā Um, bija pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Eiropas Savienība mm, nav pilnībā aizsargājusi vismazāk aizsargātos. Un ko jūs varētu darīt, lai Eiropas Savienība uh, sasniegtu savus mērķus attiecībā uz nabadzības apkarošanu, kas ir izklāstīti 2020. gada stratēģijas ietvaros? Kāds ir uh, jūsu viedoklis par uh, bērnu iniciatīvu līdzīgi jauniešu iniciatīvai, uh, kas nodrošinā to, ka mēs neaizmirstam ne par vienu bērnu. Paldies! Lielas paldies par jautājumu! Jūs zināt, ka mūsu bērni ir mūsu bagātība, un mēs nevaram pieļaut, ka bērni tiek sociāli atstumti vai dzīvo nabadzībā. Bet, kā jūs zinat, nabadzības izskaušana ir dalībvalstu kompetencijā, un mums ir jāpalīdz dalībvalstīm. Mēs sadarbojamies ar organizācijām, kas vēršas pret nabadzību, un rekomendācijās katrai dalībvalstī mēs pievēršam īpašu uzmanību šim jautājumam. Ja redzam, ka nav ticis pieņemts pietiekam daudz pasākumu, tad pieprasām, lai dalībvalsts īstenot reformas. Mēs jau šobrīd uzstājam uz to un darīsim to arī nākotnē. Runa tikai un vienīgi par uh, cīņu pret nabadzību mums ir jāpārskata tas, kā mūsu sabiedrība ir organizēta. Ir nepieciešams nodrošināt pienācīgu izglītību, ir nepieciešams nodrošināt atbalstu ģimenēm, jo īpaši ģimenēm, kas nonākušas nabadzībā, ir jānodrošina tas, lai bērni saņemtu nepieciešamo atbalstu, lai šiem bērniem būtu labākas eh, nākotnes perspektīvas. Ir jātīsta inovatīvi instrumenti, mums tādi ir pieejami, piemēram, programmas ietvaros. Mums ir jāapkopā labās prakses piemēri, un jāstrādā pie tā pusgada programma ietvaros. Nabadzības apkarošana ir ārkārtīgi svarīgs punkts, kas noteikti tiks iekļauts specifiskajos eh, dalībvalstīm eh, adresētajos rekomendācijas dokumentos. Paldies, tagad ECR eh, pārstāvē vārds Stīvens kundzei. Cienījamie Tīsens kundz, mēs nākam no viena reģiona. Mēs lieliski apzināmies, ka dalībās un Eiropas Savienība šobrīd saskars ar milzīgām grūtībām, ņemot vērā sarešķīto situāciju budžeta jomā. Dalībvalstīm turpmāko gadu laikā būs jāīsteno infrastruktūras pro programmas, lai nodrošinātu mobilitāti, un tas viss labvēlīgi ietekmēs ekonomisko situāciju. Kāds būtu iespējas eh, tādam nelielam reģionam kā Flandrijai īstenot investīcijas un pārdalīt šīs izmaksas uz vairākiem gadiem, tātad piekļūt uh, Eiropas sociālajiem fondiem. Paldies! Paldies, Tīmens kundzei, par šo jautājumu. Ja es e, pareizi saprotu, tad jūs runājat par infrastruktūras projektiem. Stīvens kundze. Uh, Un arī es, mēs lieliski zinām, ka Beļģijā bieži vien tiek runāts par investīcijām, un jo īpaši par to, kā varētu klasificēt šīs investīcijas saskaņā ar Eiropas līmeņa normām valsts, ja publiskajām investīcijām. Te noteikti jāsaka, ka mums ir jāievēro noteikumi. Mazām valstīm un maziem reģioniem mēs nevar, nevaram piešķirt nekādus atvieglojumus Mēs nevaram apiet noteikumus. Mums ir Eirostat normas. Eirostat ir neatkarīga iestāde, un mums ir jāpiemēro tās normas gan Flandrijā, gan Beļģijā, gan citviet. Un Eirostat izskatīs šos jautājumus un paudīs savu neatkarīgo viedokli tieši tāpat kā citviet. Es vēlētos arī papildināt, kā Beļģijas eh, komisāra kandidātu. Es noteikti saskaršos ar šādu veidu problēmām ne tikai Beļģijā, bet arī cita vieta. Un es varu teikt, ka visi, vis, visi pieteikumi tiks izskatīti vienlīdzīgi, un to es vēlos uzsvērt. Eurostat uh, eh, darbības neatkarība tiks pilnībā ievērot. Tas ir ne tikai mans pienākums, bet eh, tas noteikti ir absolūti nepieciešams. Pāgalkungs. Paldies, Tīsāns kundze. Šodien ir gados vecu cilvēku diena, un mans jautājums būtu par šo iedzīvotāju kategoriju. Vai jūs centīsieties izstrādāt uh, Eiropas līmeņa stratēģiju, kas būtu piemērota uh, jaunajām demografiskajām tendencēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešama jauna instrumenta, lai aizsargātu šo iedzīvotāju grupu. Tā kā mans laiks ir ierobežots, tad es nevaru detalizētāk izklāstīt šo jautājumu. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šiem cilvēkiem nav pietiekami daudz lobby, kas aizstāvēt viņa intereses. Tātad, vai jūs strādāsiet pie instrumenta, kas ļautu eh, cilvēkiem vecumā no 45 gadiem līdz 55 gadiem piekļūt darba tirgumu? Paldies! Collega, um, collega uh, u zegt ja, ze, oudere mensen. Paldies kolēģim par jautājumu. Jūs sakat, ka kādos veciem cilvēkiem nav pietiekami daudz lobby. Es rieģētu sakot, ka jā, es to lieliski apzinot. Es zinu, ka tā ir iedzīvotāja grupa, kas kurai nav šāda lobby un varbūt ir nepieciešama komunikācija kanāla, kas ļautu strādāt pie šīs likumdošanas. Es zinu, ka dažiem šādas lobby iespējas ir, citiem nav. Tad, kad es strādāju uh, Tu, tu, es uh, ieklausījos gan tad, kad es biju Eiropas parlamenta deputāta, un to es darīšu arī turpmāk. Mums noteikti ir jādomā arī par tiem, kurus, kuri nav pienācīgi pārstāvēti. Mūsdienās uh, vecākā paudze ir ļoti aktīva, un vi, mēs varam viņus tikai iedrošināt. Jā, politiskajā plāksnē mums noteikti daudz vēl darāmā. Un jādara viss iespējamais, lai šie cilvēki arī turpmāk varētu um, turpināt aktīvu dzīvi. Pavisam drīz mēs saskarsimies arī ar um, darba spēku trūkumu noteiktās jomās un ir jānodrošina, lai uh, šīm cilvēkiem būtu nepieciešamās kompetences kas ļautu aktīvi iesaistīties darba tirgū. Ir jādomā par pieaugušu cilvēku tālāku izglītību. Te mums ir jāpastiprina savu centienu. Un arī runājot par mobilitāti, mums ir jādomā arī par to, lai būtu darba vietas, kas būtu piemērotas eh, šo cilvēku vajadzībām. Tātad, lai viņi varētu turpināt būt nodarbināti un lai būtu iespēja aktīvi novecot un pēc iespējas ilgāk iesaistīties darba tirgū. Tas palīdzēs bagātināt arī um, pensiju fondu. Paldies! Paldies, vārds Šulc kungam! Taisens kundze, arī ar manu jautājumu jūs uh, varēsiet uh, atbildēt par uh, tieši demogrāfijas uh, tematu, jo divas minūtes, protams, ir ļoti mazs laiks. Demogrāfikā, es sacīju, ir viena no būtiskākajiem tematiem mūsdienās. Saskaramies Eiropas Savienībā ar milzīgu daudzumu izaicinājumu, sabiedrības novecošanās, dzimstības rādītāju mazināšanās dalību valstīs. Uh, Tas viss ietekmē mūsu sociālo nodrošinājumu sistēmu praktiski visās dalību valstīs, arī uz nodarbinātības politiku tāds tā ietekme. Varbūt jūs varētu pieminēt dažus konkrētus pasākumus, kā jūs un Eiropas komisija kopumā reaģēsiet uz demogrāfiskās situācijas maiņu. Vēl viens jautājums. Kā var radīt ilgspējīgu pensiju, pensiju sistēmu un runātājs tiek pārtraukts? priekšsarātāji. Tagad lūdzu sniedziet atbildi taisnes kundze. Uh, jā, danki vēl, kolīgā. Paldies, kolēģi. Jā, es domāju, ka ir ļoti būtiski, tad, kad mēs runājām par uh, inovāciju Eiropu, nedomāt tikai šai sakarā par pētniecību un attīstību rūpniecībai. Mums ir arī Uh, pētniecības attīstības jomā jārunā par jauniem pakalpojumiem, par jaunām uh, politikām, lai atbildētu uz sociālajiem izaicinājumiem. Tajā pat laikā demogrāfiskā attīstība nav jauns fenomens. Uh, ja tiešām esam kaut ko novērojuši, novērojuši ļoti aktīvi pēdējo gadu laikā, tad tās ir tiesi, tieši demogrāfiskās izmaiņas. Dažās valstīs reakcija ir ļoti novēlota, bet nu tagad nav vēl pārāk vēlu, tomēr ir pēdējais laiks ķerties pie darba. To es saucu par uh, sociālo inovāciju. Mēs nevaram tieši mainīt demografiskās tendences. Tāda nu ir realitāte, mums ir jāpieņem, taču mums ir jādara visi iespējamais, lai dalība valstis. Uh, attīstītu jaunus sociālos pakalpojumus, investētu kvalifikācijās, apmācībā, izglītībā, ņemtu vērā jauno demografisko situāciju. Uh, Arī darbs, ko veicam Eiropas līmenī, tam ir jāļauj padziļināt mūsu zināšanas un izstrādāt jaunas metodas. Jāraug arī, lai iesaistītās puses uz vietas dalība valstīs tiktu informētas, neaizmirsīsim jaunās tehnoloģijas, kas mums var ļoti daudz palīdzēt šajā sakarā, un jaunos veselības aprūpes um, elementus. Tas viss ir jāņem vērā. Mēs daudz varam darīt tieši rekomendāciju līmenī un finanšu resursu līmenī, un jo īpaši mums ir jāmācās vienam no otra. Un tagad Petra Kamervērt sociālu un demokrātu pārstāv no kultūras komitejas. Jā, paldies, Taisens kundze. Mēs zinām, ka augstais jauniešu bezdarbs ir eh, viena no būtiskākajām problēmām lielākā daļā dalību valsts. Mēs zinām arī to, ka šī problēmu, šo problēmu nevar atrisināt ar dažiem skaistiem projektiem, bet gan ir nepieciešams struktūrāls pārmaiņas. Daudzos piemēros no eh, dalību valstis mēs redzam, ka duālās izglītības uh, sistēma kombinācija, eh, kurā ir skolu izglītība un izglītība uzņēmumos prakse, ir bijusi diezgan noturīga krīzes apstākļos. Vai nevajadzētu stiprināt sadarbību starp uzņēmumiem un valsti, lai nodrošinātu kvalificētu eh, personālu nākotnē? Kādas uh, sistēmas uh, jūs esat plānojuši un kā jūs uh, plānojat atbalstīt dalību valsts šādu sistēmu izveidē un stiprināšanā? Un kādu sadarbību starp ģenerāla direktorātiem, kas atbild par nodarbinātību un izglītību, jūs vēlaties izveidot? Paldies par jautājumu. Jā, tāpat kā jūs, es uh, apzinos to, ka šīs paralēlās uh, sistēmas uh, apmācības skolās, uzņēmējdarbība, lai būtu ļoti auglīgi. Un mēs zinām, ka cilvēki tādā veidā var vienkāršāk arī iegūt darbu. Ir jāstrādā pie pārējas no apmācības līmeņa uz darba tirgus līmeni. Tas, ko jūs sakāt, Es varu to tikai atbalstīt. Ko varam darīt uh, Eiropas līmenī? Nu, izglītība ir, protams, dalību valstu kompetencē, taču Tad daži instrumenti starpniecība mēs varam palīdzēt dalību valstīm. Konkrēti, ko varam darīt, <clears throat> mums jau ir eh, vienošanās noslēgts ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs varētu amanīties ar paraugu praksi, ar viedokļiem eh, šajā prakses eh, jomā. Uh, Taču mēs arī varam sadarboties ar kultūras nozari un noteikti ievērojāt, ka misija vēstulē, ko saņēmām no Žanklauda <clears throat> Junkera, tiek minēti pakāpojumi, tiek minēti dažādi zinātnieki dienesti un arī tur tiek runāts par profesionālu apmācību en onderwijs, dat dat overgeheveld wordt naar het directoraat generaal. Un ka š... tagad nodarbinātības zenā direktorāts nodarbojas ar apmācību dzīves garumā. Tā ir ļoti laba lieta, jo tas uh, atvieglos pārēju no apmācības sfēras uz darba tirgu. Manīgi saistīts ar kultūru, Erasmus Plus programmu. Līdzīgi pārobežu projekti, kas ir paredzēti pārsniedzējiem, mm, cilvēkiem, kas iegūst profesionālo apmācību. Var pielīties šajās apmaiņas programmās, un mums ir arī jākontrolē finansējums, un tiek uh, izslēgts mikrofons. Tagad Vēbers kundze no ETP. Thank you very much, Chair. Paldies. Priekšsēdētāja godētā komisijas kandidāts kundze augstu novērtējusi ievada vārdos, ka jūs runājāt par cilvēku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un par darba mobilitāti. Es piekrītu arī ar jums tajā, ka mums ir nepieciešama e, jaunas apmācības, lai labāk varētu arī atbildēt uz prasmu trūkumu, kas ir e, jaunajā ekonomikā. Mans jautājums ir sekojošs cik tālu jūs un Eiropas komisija varētu iet, lai rekomendējot vai arī uzliekot dalībvalstīm par pienākumu mainīt arī mācību programmu dzīve, apmācībai dzīves garumā. Kādu mehānismu šeit varētu izmantot? Paldies! Ja, dankjewel mevrouw Weber. Um... Paldies, Vēbers kundze. Nu, uzspiest kaut ko, protams, būs ļoti grūti, jo izglītības jomā mēs neesam kompetenti, mēs nevaram spriest pār mācību programmu saturu. Tas ir atkarīgs no dalību valstīm. Mēs varam sadarboties, mēs varam apkopot datus, un tas noteikti attieksies arī uz profesionālo un tehnisko apmācību. Ko mēs varam piedāvāt? Es domāju, ka mēs varam piedāvāt zināšanas, zināšanas, ko mēs varam apkopot dažādās valstīs un tad arī to izplatīt. Tie, kuri izstrādā mācību programmas, viņiem vajadzētu būt iespējai satikties un mācīties vienam no otra. Arī priekšā mēs redzējām, ka tas patiesībā sniedz ārkārtīgi lielu pievienoto vērtību. Uh, uzdevumu pārdala, tas, protams, ir atkarīgs no dalību valstīm. Tā varētu likties tā ļoti maiga pieeja, bet mēs varam veicināt šo sadarbību, viedokļu apmaiņu, pāraugprakšu apmaiņu. Te mēs varam stiept uh, mūsu roku, jo tieši iepazīstoties ar konkrētiem rezultātiem, uh, kāda ir sasniegta profesionālās apmācības jomā, ceram iet uz priekšu, redzēt, kā šie cilvēki iegūst konkrētas darba vietas un tam līdzīgi. Arī prākse vienā valstī uh, ir jā, jā, jāatzīst citā dalība valstī. Tas, šis mehānisms ir jāuzlabo. Un papildus praksē var iegūt neformāls zināšanas. lai labāk varētu arī nožģīt sasaistē ar eh, piedāvājumu un, un uh, prasību. Tagad Peres kundze no sociāldemokrātiem un sieviešu lietu komitejas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godētā Tīsens kundze. Eh, Dzimuma līdztiesība ir ļoti svarīgs aspekts visās Eiropas politikās, bet es domāju, ka tas ir vēl aktuālāks jautājums tieši jūsu uzdevumu portfelī. Jūs ar sievietēm eh, vīriešiem ir mm, ārkārtīgi liels atalgojuma atšķirības - 16% par 39% mazākas pensijas ir sievietēm nekā vīriešiem ļoti daudz. Sievietes var nonākt nabadzības situācijā un eh, tikt sociāli izslēgtas. Lūk, tāda ir realitāte. Līdz ar to jautājums, kādi ir pasākumi, kādus jūs pieņemsiet, lai lai varētu mazināt negatīvos elementus attiecībā uz pensiju, līdztiesību un atalgojumu. Kādus pasākums jūs varētu pieņemt, lai uzlabotu situāciju? Kā iekļaut arī uh, kolēģis, jo īpaši vīriešu kolēģis, lai varētu cīnīties par dzimumu līdztiesību? Paldies! Thank you all. Liels paldies! Par jautājumu sākšu ar pēdējo jautājumu. Vīrieši, tāpat kā sievietes, komisijā strādā pie dzimuma līdztiesības jautājumu, jo tas ir Eiropas, tas ir Eiropas tiesības. Pirmajā uh, Romas līgumā šķiet 119. Uh, pantā tiek atrunāts, uh, atrunāts tiesības par vienādu atalgojumu vienādam Mm, amatam, un vai mēs vēl varam pieņemt vēl kādus citus likumus, lai to veicinātu. Es nezinu, es domāju, ka likumi ir, tagad ir jāstrādā pie likuma ievērošanas, tādēļ arī esam noslēguši dažādas līgumus. Līgumus par to, lai jāatalgojums būtu caurspīdīgāks, lai uzņēmumi publicētu uh, nevis individuāli, bet uh, kategorijām, ko, pē, cik daudz pelna vīrieši un sievietes. Uh, mēs to varam mudināt. Es nedomāju, ka mēs to varam uzspiest ar likumu. Likumi jau ir, ir tagad jārauga, lai likumus ievērotu. Par vienādu atalgojumu. Šeit nav tikai jautājums par to, lai par vienu amatu varētu saņemt vienādu atalgojumu, bet ir vairāk šeit jautājums par aktīvāku sieviešu līdzdalību darba tirgu, jo bieži vien sievietes uh, Mm, dodas dažāda veida atvaļinājumos, pārtrauc savu karjeru, strādā puslodzī, eh, lai eh, varētu būt ar ģimeni, ātrāk arī beidz strādāt, un es biju pārsteigta atklāt, ka ir, ir arī diskriminācijas pensiju tiesību jomā, un tas spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Mums ir jāuzlabo sieviešu līdz, eh, līdzdalība darba tirgū. Uh, bet tad ir arī jāparedz nepieciešamie nosacījumi, lai sievietes varētu pielīdzes darba dirgu, ir uh, jā. Organizēja dažādi pakalpojumi, bērnu aprūpē un tā tālāk. Uh, visi šie šķēršļi, kas liedz sievietēm aktīvi uh, strādāt. Paldies! Vārds. Konstants Legrip, kas pārstāvē TP, un sieviešu uh, komiteju. Vārds jums paldies, priekšsēdētājs kundze, godētā komisārs kandidāts kundze. Uh, tiešām biju apmierināta dzirdēt jūsu atbildi uz uh, jautājumu, ko uzdev iepriekšējā uh, kolēģe. Man ir prieks, ka strādāsiet, lai nodrošinātu lielāku līdztiesību sieviešu, vīriešu vidū Eiropas Savienībā. Gan kas attiec uz atalgojuma atšķirībām, gan kas attiecas uz uh, <coughs> pensiju atšķirībām. Mēs uh, priecājamies par jūsu deksmi un tālāk runājot par svarīgiem jautājumiem mūsu līdzpilsoņiem. Konkrēti, kādas iniciatīvas jūs varētu pieņemt kopā ar kolēģi, kas būs atbildīgs par līdztiesības jautājumiem, lai aicinātu, mūdinātu dalību valstis piemērot esošo likumdošanu? Jā, eh, dankjewel, kolēģa. Eh, Jā, eh, heel konkrēti. Paldies konkrēti pasākumi likuma piemērošanai. Vispirms tad, tad ir jāskata, kāda situācija ir uz vietas un kas trūkst dalību valstī. Zināšana trūkums ir galvenais. Ja mēs konstatējam, ka dalību valsts neievēro likumdošanu, ka ir <clears throat> šie trūkumi, ir jāmudina valstis. Um, mainīt savu attieksmi, izmantojot dažādas instrumentus. Un te atbild arī uz uh, iepriekšējās kolēģis jautājumu. Sievietes un vīrieši, kas strādās komisijā, bija arī priecīga dzirdēt, uh, ka Junker kungs teica, uh, ka viņš vēlas vēl vairāk redzēt sieviešu komisijā nevis tādēļ, ka to prasa Eiropas parlaments, bet tādēļ, ka viņš ir pārliecināts par to, cik tas ir svarīgi. Viņš teica, Marijāna, mēs esam 21. gadsimtā, tas norāda to, ka sievietēm jāspēlē sava loma, un es uh, neapmierināšos tikai ar to, ka Eh, sievietes būs maz pārstāvētas. Viņš ir pārliecināts par šo, un kolēģis, kas atbildēs par līdztiesības jautājumiem, mēs strādāsim kopā. Ja ir nepieciešams arī veikt tādu vai cīņas kampaņu, es tad arī to īstenošu. Ja man prasa, vai es esmu feministe, es vienmēr atbildu, jā, feministe, es saprotu, ka uh, Um, tā ir tāda cīņa, ka mums ir jāatbalsta sievietes. Tas ir mūsu uzdevums, misija. Un tas ir arī aicinājums visiem. Vārds uh, Ventilika kundzei no sociālistiem. Paldies priekšsēdētājs arī sveicu godāto Dīsens kundzi, komisārs kandidāte finanšu krīzē. Taupības politika mm, ietekmēja sabiedrību ļoti sāpīgi, pieaugā bezdarbs, sociālajie pakalpojumi um, mazināti, arī nogriežot dažādus sociālos atbalstus un tam līdzīga situācija nav pieņemama. Mums ir jāuzlabo sociālās drošības tīkli, Arī valsts atbalsta programmas jāuzlabo, lai neviens nepaliktu malā. Tad jūs, Teisens kundze, arī strādāsiet pie Eiropas tiesību satvara, kas ļautu arī izvedot tādu sociālās aizsardzības plānu, lai garantētu universālu pieeju valsts pakalpojumiem un precēm. Uh, šis Eiropas juridiskais ietvers arī minimālajam ienākumam visā Eiropā. Vai jūs strādāsiet pie šiem jautājumiem? Wel, mevrouw, voor deze belangrijke vraag ook. Liels paldies par šo jautājumu. Arī ļoti svarīgs. Vai esmu gatava strādāt, lai nodrošinātu šo sociālā tiesību ietveru? Protams, jā. Uh, Mūsu rīcībā ir līgums, tas ir mūsu vadmotīvs, tas ir pamats. Mums ir arī Žanklod Junkera programma, uz kā pamata viņš arī šeit tika ievēlēts parlamentā. Mums ir nepieciešams spēcīgs sociālais satvers un jāīsteno sociālās ekonomikas tirgus šī sistēma ir nepieciešama, bet ir jāveic uh, nelielas sociālās korekcijas, jānodrošina ekonomikas ilgtspējība arī sociālajā jomā. Uh, konkrēta spēja, kas pēc tam arī sniegs uh, nodarbinātību. Vai tas nozīmē to, ka mēs uh, izstrādāsim specifisku Eiropas satveru, kur uh, visām dalību valstīm nāksies ievērot noteikumus? Nē, es nedomāju, ka šeit būs runa par kādu jaunu tiesību aktu. Mūsu rīcībā jau ir daudz lietas. Līgumi paredz ļoti daudz kompetences, kas ir <clears throat> mums atvēlētas, piemēram, arī šīs darba tiesības, sociālo sistēmu, ilgtspēju. Es domāju, visiem šiem instrumentiem mēs jau varam strādāt. Un tā, pie tā strādās visa komisija. Jūs arī runājat ar minimālo algu. Par to vēl neesam runājuši. Mē, runājuši. Mēs esam runājuši par minimālo garantēto ienākumu. Minimālā alga arī ļoti svarīgs jautājums. Uh, Es uzskatu, ka personīgi, ka katrā dalība valstī nepieciešama minimāla alga. To arī apliecinājas komisijas prezidents, bet mēs nevaram to uzspiest. 107, 153. pāns līgumā, kas pasaka ļoti skaidri, ka mēs nesam kompetenti um, šajā jautājumā. Mēs nevaram uzspiest katrai valstī noteikt uh, minimālo algu, bet mēs varam aicināt dalību valsts to darīt, jo mēs zinām, ka minimāla alga var spēlēt uh, ļoti svarīgu lomu. Uh, konkurences jomās ar dalību valstīm. <clears throat> Tādēļ mēs mudinām dalību valsts iet šajā virzienā arī sociālos partnerus, kas arī ir kompetenti šajā jomā. Bet valstīs, kurā nav minimālā alga, tad, tad mēs uzspiest to nevaram. Tas ir, ir tālāk ar mūsu kompetencēm. Merci, Bien. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Kopš 8. gada krīzes sociālā fiskālā dempinga jomā, saka Arēns Kunze, uh, mēs redzam, ka 16 tūkstoši uzņēmumi tika pārstruktūrēti šajā periodā un ļoti daudzi cilvēki nonāca bezdarba situācijā. Lai uzlabotu situāciju, palīdzētu bezdarbniekiem, daži dalība valsts ar sociālajiem partneriem paredzēja informācijas un darbinieku atbalsta procedūras, ir nolikums Beļģijā un 13. gadā. Tikai aicināt, tad noturēt aicinām noturēt konsultācijas iesaistījām pusēm, lai varētu izmantot dalību valstīs, vis, visās dalību valstīs šādas procedūras. Vai jūs nāksiet klajā ar kādu satveru direktīvu, lai uh, varētu aizsargāt arī industriālo nozari pret uh, starptautisko konkurenci? Jā, Jā danki vēl. Jā, paldies. Arenas kundzei par šo jautājumu. Pārstruktūrēšana ir ļoti svarīga lieta. Mums daudz ko esam jau paveikuši, bet daudz kas vēl arī jādara. Es domāju, ka svarīgākais ir plānot un paredzēt iepriekš. Mums ir jāspēj uh, to darīt gan makro līmenī, gan mikro līmenī. Konsultācijas ir ļoti svarīgas ar visām iesaistītiem pusēm. Ir nepieciešama arī informācija. Visiem ir jāspēj apsēsties pie sarunu galda, tikt uzklausītiem, veicot šādas restruktūrizācijas. Cilvēkiem, kuriem bail zaudēt savu darba vietu, ir jāspēj apgūt jaunas prasmes jāskarās, kāda līdzekļi ir pilsētas, reģiona, dalību valsts līmenī, lai palīdzētu cilvēkiem atrast jaunu darbu lai šāda pārstruktūrēšana un sociālās sekas e, būtu pēc iespējas e, mazākas. Svarīgākais šeit ir spēt paredzēt uz priekšu. Es zinu, ka ir zināmas pretenzijas arī pret uh, Eh, tiesību aktu izstrādāšu šai jomā. Komisija tā arī lēma darīt, izstrādāt eh, likumdošanas priekšlikumu vietā eh, tiesisko ietvaru. Tātad šis darbs turpinās. Svarīgākais ir spēt paredzēt problēmas. Mēs arī apzināmies, ka daudzās citās jomās pie citiem tiesību aktiem konsultēšana, informēšana, uh, Eh, esošo tiesību aktu pārskatīšana vai izvērtēšana joprojām turpinās. Šai izvērtēšanai ir jābūt pietiekam nopietnai, lai pēc tam, balstoties uz faktiem, mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumu. Ir skaidri arī jāpasaka, kas ir konsultācijas, kas ir informācijas sniegšana. Un izējot no tā, mēs tad varam arī skatīties, vai mūsu rīcībā ir pietiekami instrumenti, lai spētu paredzēt šīs situācijas pārsūturēšanas gadījumā, jeb tomēr ir nepieciešams jauns priešlikums. Es necentīšos apsteigt šos notikumus, pagaidīsim, kā situācija attīstās ar izvērtešanu un runātāji tik atslēgts mikrofons. Paldies, Tereza Korodīnī, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Izskatās, ka pastāv vienošanās, ka komisijai ir jāsniedz jauns stimuls eh, darbvietu izveidē un ekonomiskai izaugsmai. Kā jūs plānojat nodrošināt to, ka ekonomikas izaugsme Eiropā notiek? Kā jūs uzlabosiet jauniešu mobilitāti, jauniešu prasmu uzlabošanu un mobilitāti? Arī jauniešu garantijas kas tika īpaši izstrādāt bezdarba apkarošanai, uh, uzlabošanu. Tikai divas dalība valstis uh, līdz šī gada septembrim ir sākuši izmantot uh, šo slīdzekļus. Šeit problēma nav, pieejamu, nav pieejamība, bet gan tas, ka dalība valsts tik lēni izmanto šos fondus. Ko jūs darīsiet, lai šo situāciju risinātu? Paldies! Paldies par jautājumu! izglītība un darba tirgus šo divu elementu tuvināšanu. Tāds ir mūsu mērķis. Un šajā komisijā tas notiks vēl aktīvāk nekā tas ir ticis darīts iepriekš. Es domāju, tas vairāk simboliski, ka tās struktūras, kas atbildīgas par pieaugušu izglītību un profesionālu izglītību, ir eh, nodotas eh, nodarbinātības ģenerāla direktorātam. Tas, manuprāt, ir arī signāls, ka abas šīs jomas ir ļoti svarīgas. Mēs saprotam, ka pret, pretestība droši vien būs, uh, no izglītības puses, kur mēģina teikt, ka izglītība tomēr tas ir kaut kas atšķirīgs, bet eh, gan profesionālas izglītības jomā, gan pieaugušu izglītības jomā mēs saprotam, ka ir nepieciešams ciešās kontakts ar darba tirgu un ir arī aktīvi jāiesaistās. Tālāk par jauniešu iniciatīvu. Mēs zinām, ka tas viss virzās pārāk lēni. Mēs devām dalību valstīm iespēju uh, ātri īstenot šīs programmas. Itālija, Francija to darīja ātri, tālāk arī Lietuva sekoja, Spānija, kurai ir plašāka problēma ESF, plašāka programma ESF ietvaros, tas prasa ilgāku laiku. Bet mēs eh, arī apzināmies, ka dalību valstis aktīvi strādā pie šī jautājuma Mums ir e, jauniešu darbības programmas no iepriekšējā gada. Mēs cenšamies, lai tas viss darbotos. Mums arī jānodrošina, lai arī jaunajam periodam tikt izmantot pieejamie budžeta līdzekļi, nevis vienkārši izmantot, bet pareizi izmantot, pareizajiem mērķiem, struktūrām reformai, lai jauniešiem būtu vairāk iespēja. Tālāk e, Marija Rodrīgas sociāldemokrāta vārdā šī uzklausīšana tuvojās beigām, taisnīgs kundze. Mums ir nepieciešams dzirdēt no jums, ko jūs konkrēti uzņematies darīt. Mēs visi esam pārliecināti, ka nākamā e, komisija tiks vērtēta pēc viņu spējas samazināt bezdarbu, faktiski samazināt nabadzību un novērst sociālo dempingu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams cīnīties par ekonomikas politiku, kas ir atbalstoša, par spēcīgākiem sociālajiem mērķiem Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros, uz valstīm orientētajos ieteikumos, rūpniecības politikā un investīciju paketē Tāpat arī spēcīgākiem sociāliem mērķiem ekonomikas un monetārajā savienībā, respektīvi Eirozonā. Mans jautājums ir šāds. Kādas nosacījumus jūs izteiksiet saviem kolēģiem, it īpaši kol vicepriekšsēdētājiem Katainenam un Dombrovskim, lai tas tiktu izdarīts? Paldies! Esmu pārliecināta, ka mums ir jābūt orientētiem uz rezultātiem. Mums ir jānosprauž izmērāmi mērķi, lai varētu arī pārbaudīt, kāds ir mūsu progress. Komisijas struktūra ir tāda, kurā ir paredzēta cieša sadarbības ar komisāriem. Tātad katrs ne tikai strādā savā lauciņā, viens par ekonomiku, otrs par digitālo tirgu, bet nē, mums ir jāsadarbojas. Un tad, kad runāja par darba vietu izveidi, tad tas ir uzdevums, pie kura jāstrādā visiem komisijas locekļiem. Tā mēs arī rīkosimies. Mēs informēsim viens otru par pasākumiem, par investīciju programmām, Tur ir skaidrs, ka visi instrumenti, kas būs manā rīcībā, tiks izmantoti, lai nodrošinātu, kā tiek iesaistīti jaunieši, lai tiktu dibināti uzņēmumi, veicināt sociālā uzņēmējdarbību un tā tālāk. Eiropas pusgada ietvaros un eh, citos jautājumos es sadarbošos ar Moskovičī kungu. Uh, mēs kopā ar atbildīgo vicepriekšsarētāju sadarbosimies visi kopā, lai nodrošinātu to, ka sociālai indikātori eh, tiek izmantoti. Šobrīd tie ir kā tādi papildus Eh, instrumenti. Mēs it kā viņus redzam, bet viņi netiek faktiski izmantot. Bet tiem ir jābūt tikpat svarīgiem kā ekonomiskajiem indikatoriem. Un arī tur ir jāveic analīze vispirms par to, kāda ir faktiskā situācija dalību valstīs, lai mēs uz valstīm orientētos ieteikumos varētu daudz precīzāk ieteikt, ko uzlabot. Tas, manuprāt, ir svarīgākais uzdevums, ar kuru es uh, Eh, arī darbošos. Sadarbībā ir ļoti liela loma. Varu jums apsolīt, ka es darīšu to, kas no manis ir atkarīgs šajā jautājumā. Paldies! Sabina Ferhejen tālāk, eh, Eiropas Tautas partija un kultūras komiteja, lūdzu. Komisāra amata kandidāts kundze, dalību valstis, kas ir ieviesuši duālo izglītības sistēmu, uzrāda zemāku jauniešu bezdarba līmeni, kaut arī nav varbūt derīgi kopēt šo sistēmu katrā dalību valstī, jo tajās pastāv ļoti atšķirīgas sistēmas. Tomēr tas parāda, ka jau sākotnēji sadarbības ar izglītību un uzņēmumiem un praktiska profesionālā izglītība palīdz samazināt jauniešu bezdarbu. Ko jūs eh, plānojat darīt, lai stiprinātu saiknis starp izglītību un biznesu? Vai jūs popularizēsiet duālo izglītības modeli kā labāko Eiropas Savienībā? Otrs jautājums ir par pieaugušo izglītību. Kāda ir jūsu plāni attiecībā uz neformālo izglītību? Piemēram, mazā, maz budžetētā Grunvika programmā. Un eh, tā kā daudzas formālo prasmu eh, programmas eh, saņem atbalstu no Eiropas sociālā fonda, tad kā tad ar šīm neeksaktajām prasmēm? Jā, paldies. Mēs jau šodien eh, pieminējām duālu izglītības sistēmu. Tā ir metode, kas ir pierādījusi, ka eh, tā dod pozitīvus rezultātus. Ar to cilvēki nonāk darba tirgu, ir atbilstoši izglītoti un ar labām iespējām atrast darbu. Jūs pati sacījāt, ka pastāv atšķirības starp dalību valstīm. Nav viena risinājuma, kas derēs visiem. Bet es domāju, ka tomēr mums ir iespēja mācīties vienam no otra. Tas uh, ir bieži vien ar pārobežu efektu, kā Erasmus Plus eh, programma. Profesionāla izglītībā un pieauguša izglītībā ir svarīgi uzlabot Erasmus Plus programmu tā, lai dalībnieki no dažādām valstīm varētu savstarpēji sadarboties, paskaidrot, kā viņi risina vienu vai otru problēmu savā valstī, kur viņi redz vājās punktus, kurus stipros. Viņiem ir iespēja mācīties vienam no otra un tādējādi arī veikt inovatīvas pārmaiņas savās valstīs. Šie līdzekļi ir jāizmanto arī turpmāk Tā, manuprāt, ir labi iztērēta nauda. Nevis vienkārši aizbrauktu ekskursijā uz kaimiņu valsti. Nē, šeit ir labi un um, pareizi tērēt naudu, un šeit darbs ir jāturpina. Esmu liela šīs sistēmas aizstāve. Es zinu, ka daudz gads jau šī programma pastāv. Uh, Tie, kas varbūt ne, nav pazīstami ar šo sistēmu, jums aiziet paskatīties, kā tā darbojas. Es domāju, ka visi iegūs no šīs sistēmas. Par pieaugušo izglītību tur, manuprāt, problēma ir tāda, ka pietrūkst iniciatīvas. Līdzekļi ir pieejami, bet tie netiek izmantot. Ir pārāk maz cilvēku, kas aktīvi darbojas pieaugušo izglītībā. 15% ir pieejami, bet tiek izmantot tikai 10 jāpaskatās, eh, ko mēs varam darīt dalību valstīs, lai veicinātu pieaugušo izglītību, lai tā kļūtu pieejamāka un lai vairāk cilvēku to tiešām arī izmantotu. Priekšsēdētāji, paldies! Tālāk dodu vārdu Fontanie eh, kundzei. Senora prezidenta, senora Tisen. Paldies, priekšsēdētāji. Taisens kundze kā pēdējā runātāja no savas grupas eh, vēlos jūs sveikt šeit un no pozitīvi novērtēt jūs sacīto, jūs labi pārzināt jomu un skaidri esat paudusi savu vēlmi aizstāvēt visvairāk riskam pakļautos neaizsargātos, mēs nodrošināsim to, ka atkal virzāmies uz 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu nonāk pilnspējīgāks ekonomikas. Man īpaši prieku radīja tas, ka jūs e, uzsvērāt, cik svarīgi sociālais aspekts ir Eiropas pusgada programmai. Mēs vēlamies samazināt nabadzību, sociālo atsumtību un bezdarbu. Līdz ar to man ir divi jautājumi jums. Kādus pasākumus jūs ierosinat, lai stiprinātu ekonomiskās un monetārās savienības sociālo aspektu. Tad par eh, in, cilvēku ar invaliditāti eh, piekļuves uzlabošanu. Eh, tur ir pieņemts atsevišķs akts, bet ko jūs darīsiet, lai uzlabotu tā īstenošanu? Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Eiropas pusgads tam ir jāņem vairāk vērā sociālos aspektus. To es uzsvēršu vēl un vēl. Tas ir uzdevums visai komisijas kolēģijai. Mēs iepazīsimies padziļinātāk ar sociālajiem indikatoriem, tiem ir jākļūst svarīgākiem, lai nodrošinātu, ka ar tiem tiek eh, daudz kas vairāk paveikts. Nav runa tikai par informēšanu, ir kaut kam arī praksē jānotiek lai mēs to varētu iekļaut uz valstīm orientētos ieteikumos. Sociālajiem partneriem ir jābūt daudz ciešāk iesaistītajiem igadējās izaugsmas ziņojumos. Tātad līdz pat valstīm orientētajiem ieteikumiem visur ir jāiesaist sociālajie partneri, arī nacionālajie parlamenti jo viņi tad ir atbildīgi par to, ka šeit pieņemtie tiesība akti tiek pārņemti nacionālajā līmenī. Tur mēs noteikti varam arī vairāk darīt, lai labāk ieklausītos vienu otrajā sacītā. Tālāk par cilvēkiem ar invaliditāti. Jūs prasījāt par konkrētiem tiesību aktiem. Es zinu, ka tas ir svarīgs jautājums. Viens miljons cilvēku ar invaliditāti bija pilsoņu iniciatīva, parlaments ļoti rūpīgi ar to iepazinās. Mēs rakstījām komisijai, e, kā Eiropas parlaments, e, ar saviem ieteikumiem. Atbildīgie dienesti jau strādā pie šī jautājuma, lietas tiek sagatavotas un esmu gatava darboties, lai pēc iespējas ātrāk nonākt pie komisijas priekšlikuma, ko tad liksim e, parlamentam priekšā lai uzlabotu situāciju cilvēkiem ar invaliditāti, lai eh, iekšējais tirgus būtu precēm pakalpojumiem eh, daudz labākā situācijā, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu piekļuvē šiem produktiem, arī inovatīviem produktiem. Eh, tas, manuprāt, arī būs labs stimuls inovācijas uzlabošanai, un tas nāks par labu arī cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies, saka priekšsarētāji, vēlos pateikties visiem šīs komitejas un arī iesaistīto komiteju locekļiem, kas piedalījās, formulēja un uzdeva jautājumus. Tas bija ļoti interesanti. Tad mums bija šī iespēja iztaujāt taisnskundzi. Tagad vēlos komisāru samata kandidātai dod iespēju izteikt īsu noslēgumu uzrunu, 4-5 minūtes. Par visām tām lietām, kur, kuras jums nebija iespējas pateikt, tad, kad jums bija sarežģīti jautājumi, uz kuriem jāatbild divās minūtēs. Tā kā lūdzu dod vārdu jums, taisnes kundze. Lūdzu, jums ir iespēja pateikt noslēguma uz